Good afternoon, colleagues, and uh, a warm welcome. Kolēģi, sveicu jūs un uh, priecājos, ka esat ieradušies uz Lībe komitejas sanāksmī. Laimīgi jau nogadu visiem. Es ceru, ka esat labi atpūtušies. Ja nav nekādu iebildumu, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Attiecībā uz valodu režīmu šodien tulkojums nav paredzēts dāņu, horvātu un gēlu valodās un mums ir jāapstiprina 5. oktobrā sanāksmes protokols. Ja nav nekāda iebildi, uzskatīsim, ka šis protokols ir apstiprināts. Kolēģi, šodien skatīsim ceturto punktu, tas ir pirmais um, temats, par ko mēs šodien runāsim, un te ir runa par Lībe braucienu uz Tunīsu, Tunisijā, 18. līdz 21. septembris 2017. gads. Ir ieradušies arī vairāk kolēģi no Tunisijas, tā skaitā arī vēstnieks. Kolēģi, Lība delegācijas vizīte Tunisijā bija ļoti nozīmīga. Tā ļāva mums labāk saprast ne tikai sadarbību starp Eiropas Savienību un Tunisiju, bet mēs arī labāk sapratām attiecības ar Lībiju, tādās jomās kā migrācijas pārvaldība un robežu kontrole. Šiem sludēja delegācija tikās ar ļoti daudzām iesaistītajām pusēm no abām valstīm. Tikāmies, piemēram, ar mm, ārlietu valsts sekretāru, Tunisijas parlamenta deputātiem un mm, dažādu valstu pārstāvjiem. Tikāmies arī ar ANO aģentūru pārstāvjiem, kas darbojas Lībijā. Tikāmies ar Itālijas un Lībijas robežapsārdzi un daudzām pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Diskusijas šodien notiek balstoties uz ziņojuma projektu par kuru visi delegācijas deputāti var izniegt eh, komentārus rakstveidā. Varbūt jūs vēlties arī izteikties eh, šodien sanāksmē. Kā delegācijas vadītājs es vēlējos paust savu pateicību Tunisijas varas iestādēm un vēstniekam. Domāju, ka šis eh, brauciens bija ļoti noderīgs. jo īpaši nozīmīgs tas bija, lai mēs varētu labāk izprast attiecības starp Tunisiju un Lībiju, un mums tika nodrošināta ļoti laba piekļuve. Mēs varējām tikties ar cilvēkiem, kas ir iesaistīti migrācijas situācijas risināšanā. Tagad es labprāt uzklausītu delegācijas dalībniekus, ja viņiem ir kas sakāms. Tātad došu vārdu visiem, kas vēlas izteikties. Ja neviens nevēlas runāt, Marija Kristīna, jūs ļoti aktīvi darbojāties delegācijā. Došu jums vārdu kā pirmajai. Marija Kristīna Viržijā. Merci. Euh. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, nevēlos atkārtot eh, to, kas jau ir iekļauts ziņojumā, bet es eh, vēlētos jo īpaši uzsvērt vairākus punktus, kas mums šķita nozīmīgi šajā delegācijas braucienā. Uh, Vēlētos norādīt, ka pirmkārtām šī delegācija bija veltīta situācijai Lībijā, jo mums nav iespēju doties uz Lībiju drošības iemeslu dēļ. Ņemot vērā bāžas attiecībā uz Lībiju, mēs tagad varam teikt, ka šīm bažām ir reāls pamats. Mēs varējām novērot, kāda ir situācija attiecībā uz migrantiem, bet ne tikai attiecībā uz migrantiem. Mūs uztrauc arī vispārējā cilvēktiesību situācija šajā uh, valstī, kurā klājas ārkārtīgi bēdīgi. Mēs varējām arī konstatēt, ka uh, Lībijas um, kvazi oficiālā valdība var kontrolēt tikai pavisam niecīgu valsts teritorijas daļu. Uh, Un pat ja mums bija tikšanās ar Lībijas robežapsārdzi Tunisijā, mēs arī saņēmām apstiprinājumus, ka Lībijas robežapsārdzi spēj nosargāt tikai pavisam nelielu Lībijas piekrastes daļu. Situācija kopš šī laikā nav uzlabojusies. Mēs turpinām saņemt ziņojumus par uh, Uh, šīs situācijas pasliktināšanos. Protams, jāatzīmē, ka valdība ir veikusi dažus pasākumus, un proti cilvēki tiek nosūtīti uz Nigēru. Tas uh, rādā bāžas par to, ka situācija Nigērā destabilizēsies. Un, protams, mums ir jāņem vērā, ka uh, Lībijā ir ļoti daudz cilvēku, kas uh, varētu pavisam drīz nokļūt arī Eiropas Savienības teritorijā. Tiek turpināts nosūtīt laivas atpakaļ uz Lībiju. Tiek arī izveidots centrs Lībijā, kas ļautu um, atvieglot darbu Itālijas centrām. Uh, bet eh, šis eh, projekts vēl ar vienu nav um, realizēts. Un, protams, ka tas eh, mūs uztrauc. Mēs uztraucamies par to, ka uh, šie aicinājumi pēc palīdzības nenonāks nevis Eiropā, bet gan tūlīt Lībijā. Vēl kāds elements, kas uh, mani izbrīnīja. Mēs, protams, esam dzirdējuši par pasākumiem, um, ko varētu veikt, tāpat arī mēs esam dzirdējuši par dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Eh, Startautiskās organizācijas, ko, ar ko mēs tikāmies, mums norādīja, ka Lībijā nepastāv tiesu sistēma un nav nekādas iespējas eh, izvirzīt eh, apsūdzības tiem, kas um, izturas vardarbīgi pret migrantiem. Tātad nav nekādu iespēju to visu risināt tiesiskos ietveros. Uh, Tas, mūsuprāt, ir ārkārtīgi būtisks cilvēktiesību aspekts. Mēs redzam, ka šeit pastāv ļoti liels atšķirības starp reālo situāciju un runām, ko mēs šeit dzirdam. Mēs eh, decembrī dzirdējām, ka situācija it kā stabilizējoties, bet es uzskatu, ka mums noteikti komitejā vajadzētu pievērst lielāku uzmanību situācijai šajā valstī. Tagad par Tunisiju. Mēs atradāmies Tunisijā, un, protams, kā mēs eh, runājām arī par to migrāntu situāciju, kas atrodas eh, Tunisijā. Tunisija pamazām eh, pārvēršas no emigrācijas valsts imigrācijas valstī, un valsts vēsturiski šādai iespējai nav sagatavota. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu tunisiešiem palīdzēt. Mēs redzam, ka šeit ir arī ļoti daudz tunisiešu, kas ir melnajos sarakstos attiecībā uz naudas atmaskāšanu un tā tālāk. Mums vajadzētu nodrošināt to, lai mm, Tunisija sadzirdētu pozitīvus signālus no Eiropas Savienības. Ir vēl divi elementi, kas attiecas uz Tunisiju un kas uh, man arī šķita ļoti nozīmīgi. Pirmais, tā ir nepieciešamība, lai Tunisija pielāgotu eh, savu mm, normatīvo sistēmu. Uzskatu, ka Mums vajadzētu vairāk diskutēt ar mūsu partneriem Tunisijā, vajadzētu nodrošināt, lai normatīvi akti tiktu pieņemti pēc iespējas ātrāk, lai migranti, kas ierodas Tunisijā, mm, atrastos daudz eh, normālākā tiesiskā stāvoklī. Tāpat arī mēs eh, tikāmies ar vairākiem migrantiem, kas mums eh, norādīja uz ļoti delikātu situāciju. Viņiem ir izvirzītas apsūdzības un uh, viņiem arī var piespriest ļoti augstus sodus par to, ka viņi nelikumīgi atrodas Tunisijas teritorijā, bet vienlaicīgi viņi nespēja atgriezties savā valstī, tāpēc, ka viņi nespēja samaksāt šos sodus. Tātad šeit parādās ļoti lielas pretrunas te praksi un realitāti. Tunisijā vajadzētu pārskatīt likumdošanu šajā jomā. Nākamais attiecībā uz tunisiešiem, kas eh, vēlas emigrēt uz Eiropas Savienību. Domāju, ka mums vajadzētu turpināt uzsvērt eh, uz to, ka ir jānodrošina lielāka mobilitāte starp Eiropas Savienību un Tunisiju. Ehm, ja es nemaldos, tad sarunas atkal ir iestrēgušas, un šis uh, mobilitātes nolīgums netiks noslēgts tuvākajā laikā. Uzskatu, ka šādam nolīgumam ir divas daļas. Tātad viena daļa nodrošinātu readmisiju, tam es īsti nepiekrītu, bet šeit ir runa par pamatiesībām, kuras nevar skart, un tāpat arī tiktu runāts par vīzu režīmu liberalizāciju. Uh, Manuprāt, ka šis režīms nav pietiekami atvērts, vismaz attiecībā uz to, ko tunisieši sagaida. Tātad mums vajadzētu domāt arī par savstarpēju diplomu atzīšanu. Šis jautājums ir ļoti saspīlēts visās Magrebas valstīs un jo īpaši Tunisijā. Lūk, tas arī viss, ko es vēlējos teikt, priekšsādātāja kungs. Šie punkti man šķita visnozīmīgākie mūsu delegācijas braucienā. Thank you, Marija Kristīna. Paldies, Marija Kristīna, jūsu teiktais bija ļoti um, aptverošs. Un tagad došu vārdu Štetins kungam. Viņš uh, bija mūsu delegācijas biedrs no tāds partijas grupas. Paldies, priekšsādātāji! Dāmas un kungi, es uh, izteikšos uh, savā dzimtajā valodā, tāpēc jums vajadzēs izmantot austiņas. Mēsniekungs, godāmie viesi no Tunisijas, es priecājos, ka esat mūsu vidū. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi kopīgi apspriesties par šausminošo situāciju attiecībā uz bēgļiem. Tā skar gan mūs, gan arī jūs Tunisijā. Vēlētos vērst visu uzmanību uz eh, kādu jautājumu, kas manī radīja bažas, un eh, par to es domāju visu vizītes laiku. Protams, ka mēs eh, runājām par jautājumiem, kas attiecas uz Tunisiju kā tādu, bet ik pa laikam mēs skatījāmies arī uh, uz Lībijas pusi un domājām par to, kas uh, notiek šajā valstī. Tunisiešiem Lībija ir ļoti nozīmīga. Es vēlētos runāt par kādu tikšanos ar uh, vienu no žurnālistiem, un šķiet, ka te ir runa par mūsu koordinātoru Marku Mīkeli, kas rekomendēja mums tikties ar šo žurnālistu. Uh, Šī tikšanās bija ļoti interesanta. Tātad te ir runa par cilvēku, kas strādā, kas eh, ilgstoši ir strādājis Lībijā, šķiet eh, vismaz gadu vai divus gadus, un galvenokārt viņš ir pievērsies eh, cilvēktirzniecības jautājumiem. Kāpēc es par to runāju? Lībijā ir desmitiem žurnālistu, Šie žurnālisti tur e, strādā, dzīvo, viņi riskē ar savām dzīvībām, lai mūs informētu par valstī notiekošo. Tajā pašā laikā eh, Eiropas Savienībai nav vēstniecības Tripolē, tai vēstniecība ir Tunisā. Iespējams arī, ka uh, amatpersonas no Tripols ierodas Tunisā ar lidmašīnu mm, tikai uz dažām stundām, pēc tam atkal dodas atpakaļ. Kādā veidā gan Eiropas Savienības diplomāti varēs tikt galā ar šo problēmu? Viņi mm, nav pat tik drosmīgi kā šie žurnālisti, kas pavadā gadus šajā valstī. Uh, Es eh, vēlētos norādīt arī uz kādu citu tikšanos. Tikāmies ar pulkvedi Masūdu. Viņš ir starptautiskās eh, sadarbības eh, vadītājs Lībijas robežapsardzē. Viņš eh, bija tāds eh, cerības stariņš, kas eh, norādīja, ka konstruktīvas sarunas ar Lībiju ir iespējamas, bet, lai to darītu, mums ir jābūt drosmīgiem, dāmas un kungi, godāmie Eiropas Savienības diplomāti. Plūveža Masūda uzrunā šajā sanāksmē norādīja, ka pastāv risinājums šai sadarbībai. Eiropas Savienība piešķir līdzekļus apmāca darbiniekus Līdz ar to sadarbība ir iespējama. Bez eh, personīgas drosmes eh, risināt šos jautājumus, es eh, domāju, ka mēs nespēsim neko izdarīt, vai arī mums nāksies strādāt ļoti ilgi. Paldies! Lielas paldies! Ja neviens nevēlas izteikties, tad es vēlreiz vēlētos pateikties Tunisijas varas iestādēm. Es uh, pats piedalījos šajā delegācijā, un arī visi pārējie delegācijas darbinieki bija ļoti priecīgi par to, ka mēs varējām tikties ne tikai ar organizāciju pārstāvjiem, bet arī ar pašiem migrantiem, varējām uzklausīt to, kas viņiem ir sakāms. Šī delegācija bija neparasta, jo mēs no vienas puses e, izvērtējām situāciju Tunisijā, bet no otras puses mēs e, spējām iepazīties arī ar to, kas notiek Lībijā, un tas ļāva mums e, strādāt vairākās frontēs. Es domāju, ka Marija Kristīna jau sniedza ļoti labu pārskatu par to, um, kā mēs šajā delegācijā darbojāmies un kādi īpaši aspekti piemita šai delegācijai. Vēlreiz liels paldies abiem kolēģiem, kas piedalījās delegācijā un šodien arī izteicās. Ja neviens no Tunisijas delegācijas nevēlas izteikties, varbūt vēstnieks vēlas ko teikt pavisam īsi. Lūdzu, vēstniekungs, jums vārds. Liels paldies, priekšādātāji! Tikai dažas sekundes. Es eh, jūtos privileģēts par iespēju piedalīties eh, šīs komitejas sanāksmē. Es eh, jau esmu pieredzējis piedalīties Lībē komitejas sanāksmēs un uzskatu, ka tas ir liels gods. Man līdzi ir arī divi valsts sekretāri, tā ārlietu valsts sekretārs un um, ar, ārējās tirdzniecības valsts sekretārs. Uh, un uh, viņi visi ir iesaistīti attiecību uzlabošanā starp uh, Tunisiju un Eiropas Savienību. Uh, man labi pazīstamā Vēržijā kundze uh, runāja par jautājumiem, kurus es uh, šodien uh, nevēlos apspriest. Tātad uh, Tunisijai ir trīs problēmas. Tad Tai ir šī dienvidu kaimiņu valsts Lībija, kā jūs minējāt, jūs runājāt galvenokārt par Lībiju delegācijas laikā, un tāpat arī um, decembra melnais saraksts. Jā, mēs nevaram teikt, ka uh, Tunisija būtu uh, nodokļu paradīze, bet uh, neskatoties uz to visu, pēc dažām dienām mēs parādījāmies šajā sarakstā. Uh, Tas ir liels sots eh, Tunisijai. Te, eh, mm, Tunisija tiek norādīta ne tikai kā nodokļu paradīze, bet arī kā terorista atbalstītāja. Mēs, eh, protams, saskaramies ar šo fenomenu. Šis fenomens mums ir jauns. Līdz 2011. gadam mēs nepazinām nec teroristus, nec narkotikas, nec cilvēktirzniecību. Diemžēl situācija ir mm, pasliktinājusies, un mums sanāks ar to visu saskarties. Iekļaut Tunisiju šajā sarakstā mums šķiet eh, ļoti šokējoši, un mēs eh, ceram, ka Tunisijai tiks eh, atvēlēts laiks, lai tā varētu sniegt skaidrojumus un ļaus arī parādīt, ka Tunisija veic reformas. Mēs redzam, ka Tunisijā ir ārkārtīgi daudz eh, darba, un mūsu darbiniekiem nav nekādu asistentu, ne, nav nekādu iespēju, lai izskatītu uh, visas, uh, visus šos līkumu grozījumus. Mums uh, vajadzētu vairāk laika, tieši to mēs arī prasām. Attiecībā uz melno sarakstu mēs ceram, ka Bet, diemžēl, finanšu ministra vēstule pie mums nonāca pārāk vālu, mums nebija iespējas ar to ciešāk iepazīties, bet, eh, jebkurā gadījumā, eh, mūsu iekļaušana melnajā sarakstā mums bija šokējoša. Pasaulē ir ārkārtīgi daudz eh, valstu, kas ir vispār zināmas nodēkļu paradīzes, bet tās nav iekļautas šajā sarakstā. Mm, bet Tunisijā, Tunisija tagad ir iekļauta šajā sarakstā. Uh, Tunisijai netiek eh, sniegts nekāds atbalsts. Mēs eh, uzskatām, ka uh, mēs eh, esam noslēguši tikai vienu nolīgumu 1972. gadā, un tas tika darīts, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas. Jūs visi zināt, ka šīs investīcijas mums ir vajadzīgas. Mums ir ārkārtīgi augsts bezdarba līmenis, un, diemžēl, septiņu pēdējo gadu laikā šis bezdarbs ir vēl pieaudzis. Uh, 15% no iedzīvotājiem galvenokārt uh, jaunieši ar augstāko izglītību ir bez darba. Tas nozīmē, ka mums ir ārkārtīgi liels jauniešu skaits, uh, no kuriem um, uh, gadījis pusē ir augstskolu diplomi, un neskatoties uz to, viņiem nav darba. Tad, tad mēs šeit varam runāt par uh, Uh, ģimenēm, kur ir četri bērni, kuri visi ir pabeiguši universitāti un no kuriem pilnīgi nevienam nav darba. Diemžēl uh, šāda ir situācija Tunisijā. Tieši tāpēc arī sākumā es norādīju, ka mums ir uzkrauts uh, trīskāršs sots. Pirmkārtām Lībija, otrām kārtām um, nodo, nodokļu paradīzes un teroristu um, atbalsts, kurš gan varētu teikt, ka uh, Tunisija finansē terorismu. Mēs eh, katru dienu cīnāmies pret terorismu. Pašlaik mēs esam iekļauti arī a, naudas atmaskāšanas un terorisma finansēšanas sarakstā. Tas ir patiešām pārsteidzoši. Mēs arī dzirdām no Eiropas Savienības puses un arī no mm, parlamentāriešu puses ļoti iedraušinošas runas, bet no otras puses notiek pavisam kas cits. Ar eh, šādiem sarakstiem eh, situācija Tunisijā vēl vairāk pasliktināsies. Pēdējo gadu laikā šī situācija jau tā ir smaga, un tas eh, neļaus Tunisijā nodrošināt darbu, neļaus Tunisijai atgūties. Un liels paldies, ka devāt man vārdu. Tagad izteiksies valsts sekretārs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es atvainojos, ak, priekšsēdētājs. Šis darba kārtības punkts neiekļāva diskusiju par uh, naudas uh, atmazgāšanu un tās apkarošanu attiecīgo direktīvu, bet nu, uh, mēs tomēr dosim jums iespēju izteikties un uh, ceram arī uz pozitīvu reakciju. Lūdzu, priekšstādētāja kungs, es vēlējos uh, sveikt šo komisiju, komiteju. Mums, mēs arī tikāmies Tunisijā. Man bija tas gods uh, uzņemt jūsu delegāciju. Un uh, jums bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt visu informāciju no pirmā vota. Un uh, Lībe komitejai es vēlos teikt, ka Tunisijā demokrātija tiek uh, veidota dienu pēc dienas, un mēs iedvesmojamies no Eiropas modeļa. Tā ir brīvības telpā, tas mums ir ļoti svarīgi, mēs esam pārveidojumi procesā un vēlētos veidot uh, ciešas saiknes visās jomās ar Eiropas Savienību. Un uh, mēs, mūsu delegācija un valsts sekretārs, kas ir atbildīgs par ārējo tirzniecību, mēs, mēs esam atbraukuši šurp, lai turpinātu diskusijas šie jautājumi ir jāskata kopumā, kompleksi, un mēs vēlamies, lai Eh, Tunisijā demokrātijas process netiktu nobloķēts kādu tehnisku uh, apsvērumu dēļ. Mēs uh, pateicamies uh, jums, jūsu ekscelence, un domāju, ka mums būs iespēja turpināt šo dialogu turpmāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es vēlos tieši vērsties pie vēstnieka kunga, arī Veržjā kundze. Uh, pieskārās jautājumam par piekto naudas atmazgāšanas apkarošanas uh, direktīvu. Ziemas uh, svētku brīvdienās mēs uh, sazinājāmies ar vēstniecību, jo Tunisija bija iekļauta attiecīgajā melnajā sarakstā, un mēs arī saskatām šo paradoksu, kas rodas, un to ļoti labi pateica arī Veržākundze. Es gribēju informēt kolēģus, ko mēs esam uh, paveikuši uh, ne tikai Libe komiteja, bet arī Ekon komiteja ir atbildīga par uh, šo direktīvu, un man prieks konstatēt, ka abu komiteju priekšsēdētāji ir pagarinājuši termiņu diskusijai par to, vai Tunisija būtu iekļaujams sarakstā. Es vēlos pateikties kolēģiem par ātro reakciju. Tas apliecina, ka mēs rīkojamies praktiski. Mēs apmeklējām Tunisiju, mēs saprotam, ar kādu migrācijas spiedienu šī valsts sakaras arī cita veida spiediens. Uh, tiek izdarīts uz šo valsti. Un mums ir jāīsteno reāla partnerība un jārīkojas uh, pēc iespējas ātri. Tagad jāpāriet pie nākamā soļa. Uh, mums ir jāapkopo argumenti un mums būs cieša sadarbība, lai uh, censtos panākt progresu. Es pateicos jums par to, ka esat pie mums ieradušies, un pateicamies par uh, sniegto informāciju. Es tikai gribēju paskaidrot kolēģiem, kur varbūt nav tik labi informēti par šo situāciju attiecībā uz melno sarakstu. Liels paldies, uh, vēstniekungs, pateicos uh, kolēģiem par šo diskusiju. Es atvainojos. Jā, es tikai Vai jūs vēlējāties runāt par Tunisiju? Nē, es gribēju izteikties par procedūru pirms pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, saka Mecels kundze. Es saprotu, ka runājot par šādu svarīgu jautājumu, diemžēl daudzi kolēģi nepiedalās sēdē, bet ir Šobrīd notiek arī pretterorismu komitejas sēde, un daudziem kolēģiem bija tajā jāpiedalās. Un es gribēju aicināt sekretariātu nodrošināt to, ka pirmdienas pēcpusdienā nu, mums nav jābūt vienlaikus vairākās sēdēs. Paldies, Mecels kundze, jā, mēs cenšamies uh, koordinēt darbu starp uh, dažādu komiteju sekretariātiem. Bet, diemžēl, viena no problēmām saistībā ar šādu speciālu komiteju pastāvēšanu ir tas, ka ir uh, līdzīgs tematu loks, ir vieni un tie paši deputāti, kas darbojas abās komitejās, un tādēļ ir tiešām arī tas, ka uh, šie grafiki pārklājas. Arī es pats darbojos šajā pretterorismu komitejā, un tiešām mūsu sekretariāts dara visu iespējamo, bet mums tiešām ir nopietnas problēmas. Mēs cenšamies risināt tās, bet nu, es negribu jūs maldināt un uh, radīt uh, nepamatotas cerības. Bet mēs darām visu iespējamo, lai uh, novērstu to, ka šie grafiki pārklājas. Bet nu, tas arī nav vienīgais iemesls, kādēļ uh, deputāti mm, neapmeklē komiteju sēdes pietiekam aktīvi. Labi, pāriesim tagad pie piektā darba kārtības punkta. kolēģi, tagad tātad piektais darba kārtības punkts. Tā ir būtiska viedokļu apmaiņa, ko mēs esam ierosinājuši proti par komisijas ieguldījumu ES vadītāju tematiskajās debatēs par turpmāko virzību attiecībā uz migrācijas politikas ārējo un iekšējo dimensiju. 7. decembrī komisija publicēja šo paziņojumu Un šeit ir daudzi jautājumi, par ko mēs arī aktīvi diskutējam mūsu komitejā, piemēram, kopīgo ēsturcijas paziņojumu un tāpat uh, likumdošanas pakotni par uh, kopējās patvērumu sistēmas reformu Eiropas Savienībā. Libe komiteja ir uh, savā ziņājumā par situāciju vidusjūrā ierosinājusi īstenot visaptverošu pie migrācijas jautājumiem, un autores ir uh, Roberta Mecole un uh, Cecil Kjenge. Tagad mēs gribam uzklausīt Simon Mordju, kurš mums informēs par sasniegto progresu. Un tiem, kas nezin, gribu teikt, ka viņš ir Eiropas komisijas ģenerāldirektora vietnieks no DG Home, un arī pēc tam mēs uzklausīsim ārējās darbības dienesta pārstāvi. Paldies! Gribu vispirms apsveikt jūs priekšsēdētāju un visus deputātus un darbiniekus jaunajā gadā. Tātad 7. Eh, decembra paziņojumā mēs gribam iezīmēt skaidru politisko ceļa karti ar pamatu pasākumiem, kas palīdzēs panākt visaptverošu kompromisu migrācijas pakotnes jautājumā, un visbeidzot varēsim sasniegt reālu taustām progresu, reformējot kopējo patvērumu sistēmu līdz šā gada jūnijam. Es gribu minēt vispirms jaunākos skaitļus. Mēs varam konstatēt progresu. Pagājušā gada laikā ir ievērojami samazinājies bojā gājušo uh, skaits vidusjūrā no 4500 Uh, līdz 2300 aptuveni, un tas tomēr ir ievērojams samazinājums. Tāpat samazinājies ir arī ieceļojušo skaits. Grieķijā tas ir bijis 35 tūkstoši, iepriekš tas bija 170 tūkstoši, tātad gandrīz pieckārtīgs samazinājums. 2017. gada sākumā situācija bija mm, ļoti nopietna, bet arī Itālijā tā ir samazinājusies, tātad eh, šo ieceļojušo skaits ir samazinājies par 30% no 180 tūkstošiem uz 119 tūkstošiem. Tālāk aizsardzības jomā pārmitināšanas programma Eiropas Savienībā darbojas diezgan labi. 25 tūkstoši Uh, bēgļu ir guvuši patvērumu Eiropas Savienībā. Ja paskatāmies uz uh, to, kas notiek pasaulē, tad uh, kopumā tas tie ir bijuši 80 tūkstoši. Tas viss liecina par uh, politikas maiņu šajā jomā. Uh, gandrīz 33 tūkstoši, uh, kam ir nepieciešama aizsardzība un kas atrodas Grieķijā ir pārvietot, bet pie šā jautājuma es vēl atgriezīšos saistībā ar Eiropadomas sēdi. Paziņojumā ir norādīts, ka ir sasniegts progress, bet tas ir jākonsolidē visās dažādajās jomās un darbības virzienos, un mēs vēlētos tādu uh, uh, ilgtspējīgāku migrācijas um, uh, jautājumu risinājumu, nevis vienkārši tādu ad hoc pieju. Mēs esam par šiem jautājumiem daudzkārt diskutējuši arī ar parlamentu. Mums ir jāstrādā visaptveroši, darbojoties gan e, Eiropas Savienības iekšienē, gan arī ārpus tās. E, runājot par migrāciju, lai saskaņotu dažādu, no vienas puses uh, atbildību, no otras puses solidaritāti. Nav tāda viena maģiska risinājuma tām pārmaiņām, ar ko mēs saskaramies, jo migrācija ir daudz šķaitnēns process un mēs varam uh, veiksmīgi darboties ilgtermiņā tikai tad, ja mēs darbojamies visā šajos rādējos aspektos vienlaicīgi. Runājot par patvēruma sistēmu, jau 2016. gadā mēs iesniedzām savus priekšlikumus. Es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks panākt vienošanos, un mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikumi ļaus sasniegt taustām progresu līdz uh, Eh, šā gada jūnijām un kā padome apzināsies, ka ir steidzami jārīkojas. Mums ir jāsagatavojas nākotnē, mums ir jāpārtrauc darboties tādā krīzes uh, režīmā un mums ir jā izveido kopīga Eiropas patvērums sistēma, un abām likumdevēja iestādēm sarunās ir jānodrošina tas, ka galvenais mērķis ir lielāka konverģence un ka tiek samazināta sekundārā pārvietošanās. Mēs varam ātrāk un labāk nodrošināt aizsardzību tiem, kam tā nepieciešama, un tāpat laikā cīnīties pret ļaunprātībām un uh, Uh, arī ir uh, jānorāda tie, kam uh, palīdzība, aizsardzība nav nepieciešama. Un mums ir jāpanāk vienot Eiropas standārtu ieviešana un nākas konstatēt, ka nevienmēr tiek nodrošināta atbilstoši pievienotā vērtība Eiropas līmenī. Kopā ar Pīteru, mēs esam konstatējuši, ka ir labs progress sasnākt, sasniegts Eiropas patvēruma aģentūras jomā, tāpat ir pastāvīgs progress sarunās par Eirodok, um, bet vēl ir jāstrādā pie kvalifikāciju uh, regulas un uh, atbilstības direktīvu. Un uh, Eh, virknē jautājumu ir eh, jāpavirzās uz priekšu gan padomēji, gan parlamentam, un cerams, ka arī mm, virknē jautājumu līdz mājām tiks uzsākts sarunas, un tālāk par Dublinu. Es domāju, ka nekāda eh, patvēruma uh, sistēmas reforma nevar būt veiksmīga, ja netiks reformēta uh, atbildības un solidaritātes sadales sistēma. Un tas būs arī vienīgais struktūrālais risinājums nākotnē. Parlaments ir apstiprinājis šo nostāju, un tagad arī dalību valstīm ir jāvienojas par savu nostāju. Mēs zinām, ka Bulgārijas prezidentūra ir apņēmības pilna. Un tiek veikti sagatavošanās darbi jau šonedēļ turpmākām uh, vadītāju uh, sarunām. Es domāju, ka reformētā Dublinas sistēma bez stingrā uh, pārvietošanas komponenta spēs uh, nodrošināt to, ka mēs varam uh, tikt galā ar izaicinājumiem arī nākotnē. Ja tā uzmanīgi un neitrāli izvērtē skaitļus, tad uh, šī pārvietošanas programma ir veiksmīgi nodrošinājusi atbalstu Grieķijai un Itālijai, un cilvēki ir saņēmuši nepieciešamo palīdzību. 35 tūkstoši uh, pieteikumu ir saņemti par pārvietošanu un jau vairāk nekā 32 tūkstoši personu ir pārvietotas. Tas nozīmē, ka īstenošanas procents ir aptuveni 93. Un šis darbs jau nav beidzies un gaidot Dublinas uh, sistēmas reformu, un tas ir uh, jādara steidzam. Mēs uh, arī sagaidām no dalību valstīm, ka tās turpinās izrādīt solidaritāti un sniegs finansiālo atbalstu arī bet tāpat laikā ir jāstrādā arī pie citiem pīlāriem visaptverošajā pieejām migrācijai un minēšu virkni pasākumu. Pirmkārt, aizsargāt ārējo robežu. Pusotrs gads pagājis, pirms ir apstiprinātas jaunas pilnvaras Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūrai, un šīs pilnvaras ir pilnībā jāizmanto. Aģentūra daudz ko ir sasniegusi, 1700 robežu sargu ir. Dis, uh, um, Uh, dislocēti, bet jādara daudz vairāk, un Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūrā ir nepieciešami visi resursi un darbinieki, lai uh, tā varētu darboties. Vēl pietrūks 200 darbinieku ātrās uh, reaģēšanas vienībai, arī ne visas dalību valstis ir nodrošinājušas nepieciešamo aprīkojumu un jums ir jāturpina izdarīt spiediens uz dalību valstīm. Un tāpat jāintis, jāintensificē darbība atpakaļ nosūtīšanas jomā. Jā, tas ir sensitīvs, strīdīgs jautājums, bet ir nepieciešama pilnīga atklātība šajā jomā. Ir arī pieaudzis uh, atpakaļ uh, nosūtīšanas operāciju skaits gan dalībvalstīs, gan aģentūrā, un mēs vēlētos, uh, lai līdz mārtām paaugstinājums būtu par 30% un līdz jūnijām par 50%. Tāpat vairāk jāstrādā pie legālu ieceļošanas ceļu izveid, vārdi uz Eiropu septem līdz septembrim dalību valstīm vai ne, līdz 2019. gada beigām vajadzētu pārvietot 50 tūkstošu personu, kam nepieciešama aizsardzība, un līdz uh, decembra beigām uh, ir nodrošināts jau 40 tūkstoši vietu šādām personām, un ceram, ka varēsim pārsniegt 50 tūkstošu slieksni. Uh, Un mums ir jāsaskarās arī ar tādiem izaicinājumiem, kā darba spējīgo iedzīvotāju īpatsvaru samazinājums un uh, darba spēka ar noteiktām kvalifikācijām uh, deficīts. Un uh, es gribu teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai padome un parlaments panākt vienošanos par zilo karti. Uh, kas palīdzinātu piesaistīt augstu kvalificētus speciālistus, kas mūsu ekonomikai ir nepieciešami. Un uh, ārējās darbības dienestu pārstāve nedaudz sīkāk runās par šiem jautājumiem. Mums ir arī konsekventi jāīsteno ES Turcijas paziņojums vēl. Uh, Daudz kas jādara, lai uzlabotu situāciju Lībijai, tīpaši neaizsargātākajām a, uh, grupām. Es tuvākā laikā a, uh, pats došos uz Lībiju kopā ar ārējās darbības dienas pārstāvjiem un bēgļu komisariātu pārstāvniekiem, pārstāvjiem. Mēs jau esam konstatējuši, ka ir pieaudzis uh, brīvprātīgi atpakaļ braucošo skaits uh, no Lībijas ir uh, notikušas uh, pirmās evakuācijas uz Nigēriju, uz Nigērus atvainojos, un mēs arī paredzam, ka tūkstošs personas tiks pārvietots no Lībijas uz Eiropas Savienību tuvākā laikā. Un Mēs vēlamies, lai dalību valstis sveiktu iemaksas trasta fondā, kas palīdzētu vērsties pret migrācijas cēloņiem, it īpaši Ziemeļ Āfrikā. Tur pietrūkst aptuveni 340 miljonu eiro. Un uh, Viens no galvenajiem signāliem šajā paziņojumā ir pāriet no ad hoc risinājumiem uz uh, struktūrāliem risinājumiem. Mums ir ļoti nepieciešama kopējās patvērums sistēmas reforma un jāstrādā arī citās uh, frontēs, lai mēs varētu izveidot ilgtspējīgu un veiksmīgu Eiropas Savienības migrācijas politiku. Paldies! Paldies, Simon! Tagad Nikolau kungs no ārējās darbības dienesta. Jūs aizvietojat Lotti Knutsenu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos atvainoties pirmkārt Knutsens kundzes vārdā, kura nevarēja šodien ierasties. Vēlos piebilst par sasniegto progresu runājot par Eiropas Savienības ieguldījumu migrācijas ārējo aspektu kontekstā. Pirmkārt jau progress saistībā ar centrālo vidusjūras maršrutu un otru saistībā ar to, kāda ir pašreizējā situācija debatēs par migrāciju globālajā līmenī. Mūsu galvenā koncentrēšanās centrālās vidusjūras maršrutā pēdējā laikā ir uz trīspusējo darba grupu, kas e, tika izveidota 30. novembrī samitā Āfrikas Savienību, lai operatīvajā līmenī mainītu situāciju ar migrantiem Lībijā. Mums ir izdevies panākt, ka no Āfrikas Savienības mūsu partneri kopā ar partneriem no ANO aģentūrām un Startautiskā uh, migrācijas organizāciju UNHCR strādā daudz intensīvāk kopā. Mums jau ir bijušas vairākas sanāksmes gan operatīvajā līmenī, Adisabebā un politiskajā līmenī, kur vada šeit Briselē augstā pārstāve. Tas bija 14. decembrī vēl viena sanāksme tieši pirms brīvdienām notika Tunisā, kur mūsu vēstnieks un Āfrikas Savienības pārstāvi, kā arī pārstāvi no abām minētajām aģentūrām un arī Mordivkungs jau norādīja, ka mēs eh, gatavojam uz, uh, vizīti uz Tripoli vēl līdz šī mēneša beigām, Viens svarīgs jautājums, kurus vēlos uzsvērt, ir nepārtraukta koordinēšana ar Lībijas iestādēm. To mēs turpinam. Un tādējādi mēs cenšamies nodrošināt, ka sadarbība politiskajā un arī operatīvajā līmenī tiek pilnībā nodrošināta. Un tāds ir arī mērķis plānotai vizītei. Attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, kas būtu jārisina, vēlos norādīt jautājumu saistībā ar piekļuvi uzņemšanas centriem Lībijā. Tā ir bijusi visproblemātiskākā lieta pagaidām. Tur mēs ļoti daudz strādājam sadarbojoties ar Lībijas iestādēm un ANO aģentūrām, lai nodrošinātu, ka IOM un UNHCR pārstāvji uh, var strādāt šajos centros, lai migrantu aizsardzība tiktu nodrošināta saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Otra lieta, kas ir mūsu darba kārtībā, ir konsulārās palīdzības sniegšana. Lai procedūra saistībā ar migrantu atgriešanu viņu izcelsmes valstī notiktu bez aizķeršanās. Un tur mums ir ļoti laba sadarbība ar partneriem no Afrikas Savienības, kuri mums palīdz sniegadzot konsulāro atbildi, eh, palīdzību no Āfrikas Savienības dalību valstīm, it īpaši tām, kurām nav pastāvīgie konsulārie dienesti Lībijā. Un trešais aspekts ir progress reintegrācijas procesos, projektos, satanēs. Tur ir runa par izcelsmes valstīm un par situāciju, kad migranti atgriežas mājās. Līdz gada beigām, saskaņā ar informāciju, kas ir pieejama no IOM, mums jau ir gandrīz 20 tūkstoši brīvprātīgo persona, kas atgriezušās mājās brīvprātīgi no Lībijas. Tas ir liels pieaugums, salīdzinot ar knapi tūkstots brīvprātīgo atgriešanās gadījumu gadu iepriekš. Sadarbība, kas mums ir bijusi ne tikai ar ANO aģentūrām, bet arī ar Āfrikas Savienību šajā kontekstā, ir eh, lielā mērā izgaismojusi vajadzību nepieciešamībai veidot visaptvarošu pieeju migrācijas izaicinājumam. Un tas ir prasījis aktīvāku iesaistīšanos no mūsu partneru puses Āfrikā. Tas mums ir palīdzējis uzlabot un padziļināt diskusijas arī globālajā līmenī. Tas ir ļāvis praktiski pārbaudīt sadarbību starp kontinentiem. Un tas savukārt ir svarīgi tām diskusijām, kas turpinās par globālo migrācijas paktu esam šobrīd uz sliekšņa šīm globālajām sarunām, kas sāktos par globālo migrācijas paktu, kas sāktos nākamā mēnesi. Mēs sagaidām līdz šī mēneša beigām dokumentu projektu apspriešanai un gatavojam mūsu dalību šajās sarunās. Kas šeit būtu svarīgs, kas būtu jāuzsver? Tā ir spēja Eiropas Savienībai piedalīties sagatavošanas sarunās 17. gadā, uz, uzstājoties vienoti, vienojoties par dalību globālajās debatēs, to vienbalsīgi pieņēma visas dalību valstis, un specifiski ieguldījumi tematiskajās sarunās par globālo paktu. Um, saistībā ar migrāciju. Rezultāts tik tiešām ir līdz šim bijis vienbalsīgs. Tātad visas dalību valstis sagatavošanas fāzē ir bijušas vienotas. Tas nozīmē, ka sagatavošanas darbs ir paveikts ļoti labi izšķirošajam sarunu posmam, kas norisināsies šogad. Līdz ar to es ceru, ka mēs spēsim saglabāt šīs sarunas ar dalību valstīm, tā skaitā arī Bulgārijas prezidentūras ietvaros ļoti labā sadarbības līmenī, lai noturētu vienotu nostāju Eiropas Savienībai arī formālo sarunu procesā. Paldies! Paldies! Dosim vārdu deputātiem. Kienges kundze. Aicināšu visus izteikties pāris minūtes, divas minūtes tātad. Jā, paldies, Klod. Vēlējos izteikt tikai dažas piezīmes. Man liekas, ka šodienas debates saistītas ar parlamenta rezolūcijas tālāko rīcību. Mums ir jāmaina līdzinējā pieeja, kad reaģējām tikai uz ārkārtas situācijām. Lai mainītu šo pieeju, mums ir nepieciešams normatīvas reformas, lai pārstātu strādāt ārkārtas režīmos, bet jāstrādā ir skatoties vidējā un ilgtermiņā. Jāveic investīcijas, izveidojot normatīvos risinājumus, kas mums palīdzētu šādās situācijās. Viens no svarīgākajiem punktiem, eh, ko mēs iekļāvām dokumentā, ir solidaritātes jautājums pirmkārt jau meklēšanas un glābšanas operācijas, cilvēka dzīvības glābšana ir pats svarīgākais. To nevar atstāt vienas puses ziņā. Šī gada 6. janvārī daudzas valstis, tā skaitā manējā, atzīmēja, ka ir um, samazinājies nāves gadījumu skaits, bet tiek ignorēts fakts, ka šajā dienā, kuras minēju, 64 migranti atkal gāja bojā jūrā. Līdz ar to mēs nevaram pārtraukt meklēšanas un glābšanas operācijas jūrā. Otra lieta. Vēl viens punkts no mūsu rezolūcijas par Dublinas sistēmas reformu. Es ceru, ka Bulgārijas prezidentūra es padomē, kas tikai tagad sāk savu darbu, būs tikpat drosmīga, kā Eiropas parlaments ir bijis. Mums ir nepieciešams stiprināt solidaritāti Dublinas ietvaros, lai slogu varētu sadalīt. iepazinos ar jūsu dokumentā iekļauto ceļa karti un laika grafiku. Tur ir runa par juridiskiem risinājumiem. Pagaidām vienīgais variants, kas mums ir bijis, ir zilā karte. Bet šeit ir runāts par to, ka vajadzētu ar partneru palīdzību vairot legālu risinājumu, legālu maršrutu, pieejamību. Ko tas nozīmē īsti? It īpaši ņemot vērā laika grafiku, kas izriet no samita. Kā tas iet kopā ar situāciju Lībijā? Paldies! Pēters Nīdermillers. Paldies! Paldies par abām prezentācijām! Jūs daudz runājat par ievērojumu progresa jomā. Un, manuprāt, ir svarīgi konstatēt šādu ievērojumu progresu, bet jāparunā arī par problēmām, kas mums joprojām ir. Pirmkārt, esmu pārliecināts, ka migrācijas jautājums un bēgļu jautājums paliks būtiska problēma arī 2018. gadā. Mums ir ievērojams progress, bet arī daudz kas darāms vēl. Tas, ko jūs pieminējāt, ir ļoti svarīgi, ka šis ir īstais brīdis izdarīt kaut ko vairāk lai radītu īstu Eiropas vienoto patvērumu sistēmu, bet tāpat laikā man jāsaka, ka ir pilnīgi skaidrs, ka parlaments, komisija un padome izmanto pilnīgi atšķirīgu valodu un ziņojumu, un tas nav pieņemams, ka viena prezidentūra atvirza šādus lēmumus uz nākamo prezidentūru. Neviena prezidentūra padomē nav pietiekami politiski drosmīga, lai pieņemtu svarīgus lēmumus. Un mums Eiropas parlamentā ir izdevies tikt galā ar šiem dosjē pēdējos gados, un tālāk nenotiek nekas. Un es ceru, ka Bulgārijas prezidentūra, nu, nebūs tik e, ierobežot savās interesēs, jo tāda pieeja Eiropas parlamentam nav pieņemama. Daži piemēri. Tas, ko jūs minējāt, patvēruma aģentūra. Mēs panācām politisku vienošanos pagājušajā vasarā. Un pēdējos sešos mēnešos nekas nav noticis šajā jomā, jo padomu saka, jā, nav vienošanās starp dalību valstīm. Bet es uzskatu, ka tā ir padomas, tas ir padomas pienākums panākt šādu vienošanos. Un tad pad, padomu saka, jā, mums vajag kompromisu ar Višegradas valstīm. Kas notiek tālāk? Nekas, jo nav gatavība kompromisu veidot no viņa puses. Un ja mēs tā turpināsim, būs daudz vairāk problēmas 18. gadā, salīdzinot ar 17. Paldies! Man vajadzētu pieminēt, ka padome nav klāt šodien. Tāpēc pirms sākt e, šādus komentārus man kā referentam par zilo karti, kas viss e, noslēdzās ļoti neveiksmīgi. E, protams, man jāatzīst, ka padome ir ļoti slikti rīkojusies, un tas man īpaši jāatzīmē pirms jūs visu to atkārtojat. Barbara Spinelli. Jā, paldies priekšsēdētāji. Laimīgi jauno gadu visiem! Jāsaka, ka tas, ko saka komisija, man nepārliecina. Es runāju par tendenci runāt par atpakaļ nosūtīšanu un um, jaunierodušo skaita samazinājumu atspoguļošanu kā kaut kādu sasniegtu progresu. Ja mazāk migranti ierodas Eiropā, tas nozīmē, ka būs mazāk nāvs gadījumu. Nu, nezinu, vai tas ir loģiski. Vēl viens jautājums, ko vēlos jums uzdot, ir saistīts ar atpakaļ nosūtīšanu uz Lībiju. ideja par eh, aizturēšanas centru iztukšošanu ir grūti īstenojama. Līdz Ziemassvētkiem ANO pārstāvs Kostels skaidroja, ka ir praktiski neiespējami iegūt piekļuvi šiem centriem, jo cilvēki vienkārši nezin, kur tie atrodas, un tikko šie centri tiek iztukšoti, tie viņi gandrīz tūlīt pat at, tiek atkal piepildīti. Kas attiec uz zilo kārti, esmu daudz mazāk optimistiska nekā citi pirms manis runājušie. Par pārmitināšanu, man liekas, ir eh, lieki runāt ar milzīgu optimismu. Un zilā karte, manuprāt, vispār ir kā mirāža šobrīd, ņemot vērā, kā izturas padome. K kas notiek ar militārajiem pasākumiem Nigērā? Es vēlētos noskaidrot, ko tas īsti nozīmē, no kādas sastāv. Itālijā daudz kas tiek uh, apspriests runājot par karavīriem, kas no Lībijas dodas uz Nigēru. Es vēlētos uzzināt vairāk. Paldies, Barbara. Roberta Metzola. Paldies, Klod. Paldies uh, mūsu viesiem, kas ieradās šeit, lai apspriež šo, svarīgo, šo svarīgos jautājumus. Būtu labi, ja padoma arī būtu klāt un reaģēta uz kolēģi Nidermulleru sacīto. EPP grupa lielākoties atbalsta uh, migrācijas darba kārtībā pieminēto, ko ierosina Eiropas komisija. Mēs uzskatām, ka lielākā daļa no tā ir pragmatiska, eh, pragmatiska risinājuma. Mēs esam atbalstījuši instrumentus, kā pastāvīgās pārmitināšanas ietvaru, kur mērķis ir palīdzēt tiem, kam nepieciešama palīdzība, un neļaut ļaunprātīgi izmantot šo sistēmu. Mēs uzstājam, ka ir vajadzīgi legāli ceļi, ir jāuzlabo mūsu iekšējie mehānismi un sadarbība ar trešajām valstīm, kas ir tranzītu valsts un izcelsmes valsts. Protams, vienlaicīgi mums ir nepieciešamas stingras atpakaļ nosūtīšanas prakses, kas tomēr būtu humānas, lai nonāktu pie taisnīgām un ātrām procedūrām, 2016. gadā tikai 46% no tiem cilvēkiem, kas varēja atgriezties uz Eiro, no Eiropas Savienības, tiešām arī uh, to darīja. Šeit runa par Rietumu Balkānu valstīm un tādām valstīm kā Malī, atpakaļ uh, atgriešanās procents ir 4,5%. Protams, tas ir jāuzlabo, tāpēc izmantosim mūsu resursus tiem cilvēkiem, kuriem tik tiešām ir nepieciešama mūsu aizsardzība. Mēs vēlamies uzsvērt, ka mēs augsti vērtējam komisijas darbu šajā jomā. Progress eh, dažkārt ir frustrējoši lēns, bet eh, ir attiecībā uz Bangladešu, Gambiju, Gvinēju progress. Eiropas Savienība sagatavojas lielu finanšu paketi, lai uzlabotu sadarbību ar tranzītu valstīm un izcelsmes e, valstīm, un ir e, varējis mazināt katastrofisko situāciju Lībijā. Bet būsim godīgi un atklāti, vajadzīgs ir daudz vairāk. Daudzgadu finanšu schēma um, paredz nepietiekamu finansējumu šai jomām. Mēs vēlamies tādu finansējumu līmeni, kas atbilst prasībām un vajadzībām šajā jomā, lai valstis varētu risināt cēloņus migrācijai. Mums ir jāpāriet no vārdiem pie darbiem, runa nav tikai par attīstības fondiem, līdzekļiem, bet ir aktīvāk jāveic investīcijas jaunatīstības valstīs. Paldies, Grapīnī kundze, tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Laimīgi jauno gadu jums un visiem kolēģiem, viesiem. Mēs esam eh, ļoti sparīgi iesnā, iesākuši jauno gadu. Mums viesi ļoti optimistiski un ar statistiku uzrāda uzlabojumus šajā jomā bet uzklausot kolēģu viedokļus, man rodas aizvien vairāk jautājumu par neskaidrībām. Vai jūs varat mums, piemēram, pateikt, vai tas, ko jūs līdz šim prezentējāt par patvērumu sistēmu, visām šīm problēmām, vai to tā uztver arī visas dalību valstis. Jūs sacījāt, ka tas ir jālīdzfinansē arī dalību valstīm. Vai ir skaidrs viedoklis no padomas no dalību valstīm par šo jautājumu? Jūs atkārtojat, ka dalību valstīm ir jāpiedalās, bet nekas konkrēts nenotiek. Tālāk jūs runājat par Eiropas Savienības un Turcijas paziņojumu. Ko komisija sagaida saistībā ar tālākām attiecībām starp Eiropas Savienību un Turciju. Un pēdējais jautājums. To jau uzdeva kolēģe. Un, respektīvi, runa ir par patvērumu sistēmas pārstruktūrēšanu. Mums ir, protams, šai procesā jānodrošina arī drošība. Uh, Vai jūsuprāt ir pietiekami skaidra procedūra paredzēta, lai migrantus varētu uzņemt, varētu nošķirt ekonomiskos migrantus un tos, kur tik tiešām ir nepieciešams patvērums un uh, palīdzība? Thank you. I think that... Paldies. Domāju, ka Mums noteikti ir jāpievērš uzmanība vairākiem punktiem, ko mēs eh, tikko dzirdējām, bet kā, kā vienmēr mēs pievēršam lielāku uzmanību jautājumiem. Es eh, gribētu zināt, vai komisārs uzskata, ka mm, budžets ir eh, pietiekošs EASA un arī robežu kontrols spēkiem. Šķiet, ka mēs prasām arvien vairāk no šīs topošās aģentūras. Uh, šeit nav runa par to, ka tā būtu daļa no kopējās Eiropas patvēruma sistēmas. Šī atgriešanas direktīva īstenībā nekad nebija daļa no šīs patvēruma pakotnes. Tad jautājums ir, vai ir pietiekams finansējums, lai paveiktu uh, šo darbu, kas ir saistīts ar patvērumu sistēmu, vai arī viss tiek padarīts vēl neskaidrāks uh, mainot vietām šeit uh, pienākumus un atbildības starp aģentūrām. Tātad tas ir jautājums par budžetu. Es uh, priecājos dzirdēt, ka mēs vairs uh, neizmantosim ad hoc risinājumus. Vai tas nozīmē, ka, piemēram, attiecībās ar Turciju mēs nodrošināsim, ka šīs attiecības tiek padarīts oficiāls un Eiropas parlaments piedalīsies šajās debatēs, vai arī mēs turpināsim neformālo situāciju tā vietā, lai visu to padarītu daudz skaidrāku un normatīvāku, un šeit es domāju visu iestāžu līdzdalību, jo īpaši parlamenta līdzdalību. Beigās, protams, ka mēs turpinām strādāt pie cilvēku izvešanas no Lībijas, par to ir jāpriecājās, bet, protams, ka tas raisa arī daudzas un dažādas bažas, jo mēs īsti nezinām, kas ir šī Lībijas valdība. Tāpat arī mēs nezinām, kā šī kustība tiks kontrolēta, jo īpaši vērojot to, kas notiek Gambijā, mēs rādzām, ka šeit veidojas pretrunas starp to, ko cilvēki dzird Lībijā un to, ko viņiem stāst pēc tam, kad viņi ir atgriezušies mājās Gambijā. Kā tas viss tiks virzīts uz priekšu? Lielas paldies, Aģīna, un tagad eh, Birgita Sipele. Paldies, priekšādātāji! Daudzi kolēģi jau norādīja, ka neviens nevēlas atgriezties pie šī jautājuma, par ko neviens nevēlas izteikties, bet es domāju, ka mums vajadzētu saprast, ka daudzās debatēs ir jāizsakās precīzāk par sarunu tematu. Tie, kas bēg no politiskas vajāšanas, spīdzināšanas un kara, ir jāaizsargā, un viņiem ir tiesības uz patvērumu. Šeit nav nekādu jautājumu, bet ir arī ļoti daudz cilvēku, kas bēg no perspektīvu trūkuma un sliktiem dzīves apstākļiem. Diemžēl tas, diemžēl, nenodrošina patvērumu statusu. Protams, ka tas mums ir liels izaicinājums. Mums ir jāsaprot, kā mēs varētu rīkoties uh, un kā šos cilvēkus varētu nosūtīt atpakaļ ilgtspējīgākā veidā. Kāda sadarbība ir vajadzīga, lai šie cilvēki nemēģinātu atkal un atkal iebraukt Eiropas Savienībā? Mans jautājums komisijai ir lūkāts. Ko jūs gatavojat eh, savos daudzajos ģenerāldirektorātos? Ja mēs runāsim tikai par attīstības palīdzību vai par legāliem ceļiem, mēs eh, neradīsim risinājumu. Ir vajadzīgas arī citas atbildes, vai notiek debatas, piemēram, par lauksaimniecības vai tirsniecības politikas maiņu. Varbūt mums ir jāmaina arī ekonomiskās partnerības nolīgumi. Vai ir iespēja nodrošināt ilgstošu risinājumu un izveidot reālu sadarbību ar izcelsmes valstīs? valstīm, vai arī šeit runa tikai par tādiem īstermiņa risinājumiem, kas eh, beigās nenovedīs pie galīgā risinājuma. Liels paldies eh, tagad uh, Sofija. Liels paldies! Uh, laimīgu jaunu gadu, gadu visiem! 2018. gadām vajadzētu būt gadām, kas ļaus mums izveidot atbilstošus un uh, Eh, cilvēciskus apstākļus migrantiem. Domāju, ka tas būtu lieliski. Pirmkārtām par šo nevienu nepieminēto jautājumu. Īsnībā padome nepastāv, ja runa par migrāciju un patvērumu. Tās ir 28 valdības, kas savā starpā sacenšās stingrībā un mēģina veidot nacionālo politiku. Tām neinteresē fakti vai risinājumu rašana. Šeit, parlamentā un arī komisijā mēs vairāk kārt esam norādījuši, ka to var izdarīt. Bet, protams, kā publikas uzrunāšana vienmēr ir daudz vienkāršāka. Man ir uh, vairāk jautājumi, nepārāk daudz, jo daudz kas jau ir ticis pateikts. Pirmkārtām, jau esošā īstenošana. Mēs pārskatām patvēruma pakotni, bet kas notiek ar noteikumiem, kas jau ir pieņemti, vai tos nevajadzētu īstenot? Šeit nav runa tikai par patvērumu politiku, bet arī par pamatiesībām. Man noteikti nevajadzētu to skaidrot cilvēkiem, kas sēž šajā zālē, bet ir arī tādas valdības, kas uh, neuzskata, ka pamatiesības ir jāievēro īstenojot patvērumu politiku. Varbūt mums un arī komisijai vajadzētu būt drošākiem savā komunikācijā par migrāciju. Mēs eh, varam runāt par migrāciju, eh, vienmēr nesaucot to par problēmu. Paskatīsimies uz mūsu draugiem eh, pārlieliem dīķiem. Viņu veiksme tieši balstās uz migrāciju. Kāpēc jūs domājat, ka tā vienmēr ir problēma? Protams, ka tas viss ir jārisina, ir jāatrod problēmas, bet ir arī veiksmes stāsti un ir arī kaut kāds labums, ko var gūt. To arī vajadzētu pieminēt. Tika runāts arī par patvērumu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, un arī citi to pieminēja. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgi legāli ceļi darba migrācijai. Cilvēki, kas dodas uz citu valsti, lai pelnītu sev iztikšanu, nav noziedznieki. Vai tiešām tas ir noziegums mēģināt uzturēt savu ģimeni? Protams, ka mums ir jāmēģina savādīt migrāciju, bet mēs nedrīkstam cilvēkiem arī atņemt iespējas. Mums, kā parlamentam, arī vajadzētu būt paškritiskākiem, tāpēc, ka mēs bieži vien palāžam garām iespējas. Pēdējais. Pilnībā piekrītu Džīnai Lambertei. Nav vajadzīgs neformāls vienošanās. Lūdzu, mums patiešām ir visi vajadzīgie oficiālai instrumenti, gan migrantu atgriešanai un tā tālāk. Uh, Lībija ir pieminēta, un es priecājos, ka kaut kas arī tiek darīts, vairāk cilvēki ir izglābti, taču Grieķu salas eh, neviens nepiemin. Es zinu, ka arvien vairāk cilvēku tiek eh, izvest no salām, taču vēl arvien ir tūkstošiem cilvēku, kas tur ir iestrēguši un atrodas patiešām nožēlojumos apkaunojošos apstākļos. Tas viss notiek Eiropas Savienībā, un tas notiek tikai un vienīgi politisku iemeslu dēļ mums ir visas loģistiskās iespējas izvest šos cilvēkus, bet, diemžēl, politika to neļauj. Vai tiešām mēs mm, novērsīsimies no šiem cilvēkiem, kas dzīvo augstumā un uh, badā un jau ir tū pašnāvībai? Liels paldies! Liels paldies visiem kolēģiem, kas eh, izteicās. Aicināsim tagad izteikties arī Saimanu kungu un lūdzu neiet prom, jo mums ir vēl vairāk punkti izskatāmi. Kolēģi pauda pesimismu, jo viņi strādā trilogos un viņi strādā ļoti smagi. Viņiem nākas sadarboties ar padomu trilogos un situācija ir ļoti sarežģīta. Gribēju jautāt, piemēram, par zilo karti. Pats par sevi tas nav pats svarīgākais tiesība akts, bet Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Kienges kundzes minēto, uz to, kas parlamentā tiek darīts attiecībā uz tiesiskajiem ceļiem, šeit komisiju vajadzētu uzteikt, jo tā ir paudusi pozitīvu attieksmi. Jūs savukārt savos izteikumos bijāt optimistisks, vai šim optimismam ir kāds iemesls? Es domāju, ka parlaments vairs nevarēja strādāt vairāk, un tāpat arī um, ņemot vērā panākto saskaņu starp politiskajām grupām, parlaments ir izrādījis uh, pretim nākšanu komisijai. Šī situācija ir bijusi patiešām tāda pareiza, atbilstoša visām nostādnēm. Varbūt jūs varētu arī atcerēties, ko pieminēja Intvelds kundze un pārējie. Uh, Tieši ar to mēs saskaramies no šīs otras puses. Ja mēs ar to netiksim galā, tad eh, situācija būs pavisam smaga. Vai jūs esat novērojis eh, kaut kādu pretimnākšanu no Bulgārijas prezidentūras? Viņš šeit nav pārstāvēti, tāpēc jūs varat būt pavisam atklāts. Pēdējais par relokāciju. Vai šeit tiek darīts kas cits? Es eh, šeit nevēlētos neko teikt par skaitļiem, bet Mēs uzskatām, ka dalība valstīs vēl ar vienu nav eh, pietiekam daudz darīts šajā jomā. Gribētu zināt, eh, kādas ir jūsu domas, vai tiek pildīti šie pienākumi? Es, protams, dzirdēju jūs pieminētos skaitļus, bet mani to tomēr uztrauc, un tāpēc uzdod šo jautājumu. Okay, um, a lot of questions there. Let me ļoti daudz jautājumu. Mēģināšu darīt visu, kas ir manos spēkos, lai atbildētu uz lielāko daļu no tiem. Sākšu ar Kiengis kundzi. 8. janvāris. Tas ir tāds ļoti nozīmīgs atgādinājums, ka ik viena dzīvība, kas tiek zaudēta, vidusjūrā ir viena dzīvība par daudz, un tā kā mēs esam atraduši astoņus līķus, tad uh, Mums ir jāatcerās, ka 8. janvārī savas dzīvības zaudēja vairāk 604 cilvēki. Tātad te ir runa par 620 tūkstošiem cilvēku, kurus eh, vajag glābt, un eh, mēs varam priecāties arī par to, ka um, upuru skaits ir daudz zemāks. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai glābtu cilvēku dzīvības. Tagad tā, eh, mēģināšu arī atbildēt uz uh, Intveldes kundzes teikto par legālajiem projektiem. Šajā jomā kompetence vēl ar vien gulstas uz dalībvalstīm, un mēs mēģinām savest dalībvalstis kopā, mēs mēģinām tām skaidrot realitāti. Mēs mēģinām parādīt šiem partneriem, ka eh, cilvēkiem, kas dodas uz Eiropas Savienību, vajadzētu izmantot legālos ceļus. Un, protams, uh, Pēc tam arī parādās nākamais jautājums, kādi tad ir šie legālie ceļi. Šeit atbildi nav tik vienkārši sniegt. Mēs esam mēģinājuši būt ambiciozi. Septembrī mēs nācām klajā ar ideju, ka vajadzētu savest kopā visas dalībvalstis, lai norādītu, ka mums ir jāsadarbojas ar dažādām valstīm. Šie partneri varētu būt, piemēram, Ziemeļāfrikā, jo šeit ir ļoti daudz prasmju darba tirgū, kas ir vajadzīgas, un šeit ir runa par tādu jau modernizētu migrācijas partnerību, bet tāpat arī runa par Zemsahāras Āfriku. Šeit mēs iespējams varam runāt par Gīneju, par Gāvi, iespējams par Nigēru. Šeit mēs varētu norādīt, ka tieši šādas prasmes mums ir vajadzīgas Eiropas Savienībā. Mēs varētu salāgot mūsu pieprasījumu ar jūsu piedāvājumu un mēs varētu atvērt legālus ceļus jūsu pilsoņiem, kas varētu braukt pie mums un strādāt eh, dažādās jomās. Varbūt mēs varētu vienoties ar dalību valstīm, cik daudz no tām ir gatavas sadarboties, un eh, ideālā gadījumā visu to varētu paveikt līdz maijam. Es pats vai arī kolēģi, kas pie tā strādā, varētu sagatavot prezentāciju, lai pastāstītu, cik labi mums veicas pie šie jautājuma risināšanas. Protams, ka ir jādomā arī par finansējumu, kā stimulēt dalībvalstis. Ļoti interesanti ir tas, ka nacionālā līmenī daudz kas jau tiek darīts, bet tas viss nav salikts kopā un nav parādīts, ka kopā strādājot varētu panākt daudz labākus rezultātus. Kingis kundze tieši uz to arī es atsaucos šajos dokumentos. Es uh, varētu jums iesniegt vairāk informācijas, ja jūs tas interesē. Tagad Pīter Nīdermillera um, jautājums. Jā, jums ir taisnība. Mēs pēc būtības esam panākuši vienošanos starp padomu un parlamentu par aģentūru. Tas notika jau pagājušā gada vasarā. Jūs uh, um, cerējāt, ka Eirodak priekšlikums tiks pieņems līdz martam, un kāpēc? Un šeit es atbildēšu arī uz Lambertas kundzes jautājumu. Tas ļautu aģentūrai veidot eh, savas prasmes un savas pilnvaras, tad, tad eh, sagatavoties brīdim, kad tiks eh, pieņemta Dublina, un tad aģentūra varētu sākt darboties ar pilnu jaudu. Tāpat arī šai aģentūrai būtu ļoti laba, ļoti labas kontrols iespējas, lai redzētu, kas notiek ar jau pieņemtajiem tiesību aktīm, un tas ļautu aģentūrai būt gatavai arī tālākajam darbam. Pīter, nepiekrīt jums vienā punktā un atkārtošu Klauda un Intvēldas kundzes minētajām. Domāju, ka ir negodīgi, piemēram, novelt vainu uz Igaunijas prezidentūru. Viņi patiešām cīnījās, bet nebija vajadzīga atbalsta no dalībvalstu puses, lai pašreizējā brīdī virzītos uz priekšu. Uh, Daļa no mana optimisma iespējams ir saistīta ar divu nedēļu Ziemassvētku atvaļinājumu, bet es uzskatu, ka pastāv šī apņēmība un arī uh, līderi ir atzinuši, ka ir vajadzīga reformēta Dublinas sistēma un arī kopēja patvērums sistēma Eiropā, kas ļautu nodrošināt uh, labu patvērumu politiku ilgtermiņā, kas nebalstītos tikai uz ad hoc risinājumiem, kas politiski nav izdevīgi. Domāju, ka tas mums arī pavēr uh, eh, cerību stariņu. Tiek runāts arī par politisku vienošanos jūnija padomē, bet, protams, ka pēc tam vēl būs daudz darāmā. Tad, kad padomi pieņems lēmumu, es domāju, ka pēc būtības tas būs atšķirīgs parlamentā pieņemtajai pozīcijai, un tad šīs abas nostājas vajadzēs salāgot, un diskusijas būs sarešķītas. Tagad Spinēlī kundzes jautājums. Es nevēlējos radīt iespēju, ka neregulāro migrāntu skaita pieaugšana vai arī nosūtīto skaita pieaugums ir kaut kāds reāls panākums. Es šeit runāju par visaptvarošu pieeju migrācijai, kas ļauj mums nodrošināt, lai tie, kam vajadzīga palīdzība, to arī saņemtu, un ideāli tas tiktu nodrošināts ar mm, dzīvesvietas nomaiņu, ar pārvietošanu, un uh, nevajadzētu maksāt uh, cilvēku kontrabandistiem. Tāpat arī es vēlējos skaidri norādīt, ka nenotiek izsūtīšanas no Eiropas Savienības uz Lībiju. Nekas tam līdzīgs nav darīts. Mēs strādājam ar mūsu starptautiskajiem partneriem, ar ANO beigu komisariātu un citām organizācijām, lai nodrošinātu, ka pastāv iespēja atgriezties brīvprātīgi, un šiem cilvēkiem tiek nodrošināti dažādi stimuli, viņi vēlas izbraukt no Lībijas un atgriezties mājās. Tātad te ir runa par cilvēkiem, kas nevēlas pieprasīt patvērumu vai aizsardzību no Eiropas Savienības. Uh, Un, ja runa par patvēru meklētājiem, tad mēs atkal sadarbojamies ar ANO aģentūrām. Tātad šeit ir runa par ārkārtas evakuācijām, kad eh, cilvēki no Lībijas tiek izvest uz Nigēru un pēc tam no Nigēras uz uh, pārvietošanu ar aizsardzības statusu Eiropas Savienībā, bet neviens ne, no Eiropas Savienības netiek vests uz Lībiju. Par Nigēru es detalizēti nemācējuši pateikt, ko dalībāsis dara savās militārajās operācijās. Mēs sadarbojamies ar Nigēras varas iestādēm, lai veicinātu šo iestāžu kapacitāti uh, kontrabandas apkarošanā, jo īpaši ir runa par uh, sensitīvām personām. Tāpat arī mēs uh, mēģinām radīt uh, sociāekonomiskas alternatīvas kontrabandai. Uh, E, tādās vietās kā Agadēšā. Un tāpat arī mēs sadarbojamies ar Nigēras iestādēm robeža kontrolas jomā. Šeit mēs rādzam, ka uh, no Nigēras Lībijā vairs neiebrauc tik daudz cilvēku. Precīzi, to noteikti ir grūti. Tiek runāts, ka uh, šīs samazinājums varētu būt no 17 tūkstošiem līdz 7 tūkstošiem mēnesī. Uh, Mecels kundzes teiktais eh, sasaucas arī ar eh, Sīpeles un Intveldes kundžu teikto. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgs tālāks progress, un eh, jo īpaši tas ir vajadzīgs īstenojot ālietu investīciju plānu, tātad te ir runa par 44 miljardiem eiro privātā kapitāla, kas varētu tikt investēts Āfrikā. Tas radīs ļoti daudz iespēju darbam, un šeit mēs priecātos redzēt ātru progresu. Par pīnī kundze, vai viss ir perfekts patvēruma sistēmā Eiropas Savienībā? Nu, absolūti tā nav, un šeit došu divus piemērus. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz uh, afgāņu pilsoņiem, tad šeit atzīšanas rādītāji var atšķirties Eiropas Savienības valstīs, tie var būt 99% kādā valstī un 0% citā valstī. Uh, Es, protams, nedomāju, ka kopējā patvēruma sistēmā šis skaitlis būs vienāds visās valstīs, bet kaut kādu konverģenci panākt ar tik lielām atšķirībām būs grūti. Patvēruma procedūras arī var noritēt, teiksim, eh, dažus mēnešus ar visu pārsūdzību, kamēr citās valstīs tas var aizņemt vairākus gadus tad kvalitāte arī ir ļoti atšķirīga. Mums ir jārisina šie jautājumi ar kopēju patvērumu sistēmu, un arī mums vajadzētu īstenot visus jau pieņemtos tiesību aktus. Mums nevajadzētu stimulēt mm, patvēruma eh, iespēju izvēlēšanos Eiropas Savienībā. Ja runa par Eiropas Savienības un Turcijas paziņojumu, tad eh, es uzskatu, ka Eiropas Savienības Turcijas Mm, nolīgums turpinās, turpinās darboties, un mēs eh, nevarēsim novērot milzīgu uh, iebraukušo skaita palielināšanos no Turcijas uh, Eiropas Savienībā. Uh, par budžetu EASA un aģentūrai. Es vēlētos norādīt, ka Frontex jau ir pārveidojies par aģentūru ar papildu pilnvarām. Uh, Tad, kad eh, Pīters būs atrasinājis problēmu ar padomi attiecībās patvērumu aģentūru, tad mēs mm, arī pieredzēsim, ka būs vajadzīgs vairāk līdzekļu patvēruma birojam, tāpēc, ka būs vairāk pilnvaru, vairāk lielāka atbildība. Ja vajadzēs nodrošināt lielāku kontroli, piedāvāt arī lielāku atbalstu, būs eh, vajadzīgi tādi paši darbinieki kā uh, eh, robežu apsardzes aģentūrā. Kamēr šādas aģentūras nav un kamēr dalībvalstis nenodrošina šo pārvietošanas atbalstu, kas ir vajadzīgs Itālijai un Grieķijai, mums ir jādomā arī par tālāku finansējumu EASA, lai tā spētu palīdzēt jo īpaši Itālijai un Grieķijai. Par Eiropas Savienības un Turcijas paziņojumu parlamentam noteikti ir savs sakāmais, ja runa par uh, instrumentiem Turcijā. Jūs arī darbosieties uh, vadības komitejā un uh, arī uh, piedalīsieties budžeta piešķiršanā. Parlamentam ir uh, jāapstiprina arī vīzu liberalizācija, un šeit jūsu tiesības un prerogatīvas tiks respektētas. Par atgriešanas kontroli, kas notiek pēc tās. Uh, Lielākā daļa no tā tiek darīts kopā ar Starptautisko migrācijas organizāciju, un um, šeit liels uzsvers tiek likts uz atgriešanas kontroli. Lamberts kundze runāja par to, ka pastāv ļoti liels atšķirības starp to, ko cilvēki dzird Lībijā un ko viņi dzird pēc ierašanās savā valstī. Sipels kundzēms ir pilnīgi taisnība gan jūs, gan arī Intvalds kundze norādījāt, ka mums ir eh, divas iespējas. Mēs varam uzskatīt, ka migrācija ir apdraudējums, un tā var būt arī iespēja. Migrācija nekur nepazudīs. Tāpēc uzskatu, ka mūsu mie pienākums ir uzskatīt, ka migrācija ir iespēja, un mums vajadzētu sadarboties ar partneriem, lai nodrošinātu efektīvu migrācijas pārvaldību. Šeit ir runa gan par palīdzību, gan arī par ārējiem investīciju plāniem, tāpat arī šeit ir runa par legāliem ceļiem, par eh, to cilvēku, kuriem ir vajadzīga aizsardzība pārvietošanu, un, protams, ka ir jārada arī ekonomiski legāli ceļi tiem, kas vēlas braukt pie mums, lai uzlabotu savus dzīves apstākļus. Mums ir arī jāapskatās, vai mūsu eh, tirdzniecības sistēma ir pareiza. Mēs esam eh, strādājuši pie mūsu tirdzniecības stimulu sistēmas. Iespējams, ka mums būs jāpievērš uzmanība arī lauksaimniecības politikai. Es zinu, ka attīstības komitejā jūs pie tā strādājat, un es piekrītu arī tam, kas manuprāt, ir šī politiskā ziņa, kas slēpsies jūsu jautājumā. Mums ir jāpalīdz Āfrikas valstīm, uzskatot tās par savām partnerēm. Intveldes kundzes jautājums, ko mēs darām, lai īstenotu jau pieņemtos noteikumus? Iespējams, ka presē tik plaši netika publiskots tas, ka tajā pašā dienā, kad mēs publicējām šo paziņojumu, mēs kad iesūdzējām uh, Poliju, Ungāriju un Čehijas republiku tiesā par uh, pārvietošanas lēmumu uh, nepildīšanu. Bet tāpat arī tika uzsākta pārkāpuma procedūra pret Ungāriju attiecībās patvērumu sistēmu un viņu tranzītu zonām. Tas neatbilst akī un uh, mūsu pienākumi, sargājot līgumus, ir turpināt to novērot. Mēs to arī darām. Mums ir arī vairākas citas pilotu procedūras, kur uh, arī citās valstīs ir uh, radušās problēmas. Tad, tad neviena vienošanās par Dublinu neaizstās esošo tiesību aktu izpildi. Par Grieķu salām ļoti uzmanīgi pie tā strādājam, sadarbojamies ar Grieķu varas iestādēm, esam strādājuši visus pēdējos mēnešus, esam piešķīruši vairāk nekā 1,3 miljārdus eiro uh, Grieķu varas iestādēm. Darām visu, kas ir mūsu spēkos. Ir arī kāds praktisks piemērs. Mēs pārvietojam cilvēkus no šīm nometnēm uz īrētiem dzīvokļiem, uh, uz uh, viesnīcām, kas tagad eh, ziemā nav aizpildītas. Grieķijai tāpat arī vajadzētu nosūtīt eh, cilvēkus uz Turciju, ja eh, patvēruma pieteikumi ir norādīti. Tas pašlaik nenotiek, un tas varētu samazināt spiedienu Grieķu salās. Pēdējais bija priekšsēdētāja jautājums - zilā karte un optimisms, kas ar to saistās. Es domāju, ka Mans optimisms ir vairāk saistīts ar to, ka dalībvalstis ir sapratušas, ka bez kopējās patvērums sistēmas situācija nebūs ilgspējīga, un iespējams, ka tas viss pavirzīs uz priekšu arī zilo karti. Dalībvalstīm vajadzētu saprast, ka mēs patiešām vēlamies virzīties uz priekšu, un vēlamies, lai šajās jomās būtu vairāk Eiropas. Bez šādas izpratnes būs grūti panākt vienošanos. Jums ir taisnība, mums ir vajadzīgs vairāk harmonizācijas, un tas ļautu nodrošināt lielāku pievienoto vērtību. Pēdējais par relokāciju. Šeit skaitļi ir nelieli, tā ir taisnība, bet esam no, nodrošinājuši efektīvu īstenošanu. Man īsti nepatīk šis 75% līmenis, to mums vajadzētu koriģēt ar Dublinu. Grieķijai un Itālijai vēl ar vienu arī mūsdienās ir vajadzīga solidaritāte. Šīs robežu valstis dara ļoti lielu darbu visu 28 valstu labā. Un eh, viņām ir jāzina, ka krīzes gadījumā atbalsts tiks piešķirts. Liels paldies, ka atbildējāt uz visiem jautājumiem. Nikolov kungs ir laipni piekritis neizteikties, jo esam ļoti iekavējušies un pie mums jau ir ieradušies viesi, kas eh, vēlas izteikties un kuriem ir jāizsakās. Marži Jokungs, varbūt jūs varētu nākt šeit pie prezidija galda. Liels paldies eh, Saimonam, liels paldies arī Nikolavu kungam. Saimon, liels paldies par ļoti labi atbildētajiem jautājumiem, to augstu novērtējam. Kolīdzem. Kolēģi, viss Vispirms vēlos atvainoties mūsu viesiem, kā ar novēlošanos sākam izskatīt šo darba kārtības punktu. Un mūsu viesis ieņem vietu šeit pie prezidija kaldā. Tātad reaģēšana uz bēgļu un migrantu vajadzībām 20 rīcības elementi globālajam paktam. Mūsu komiteja ir izveidojušās cieša sadarbībā ar uh, Svēto krēslu. Pēc tam, kad uh, pāvests Francisks pirmo reizi uzrunāja Eiropas parlamentu un uh, arī eh, ņemot vērā viņa eh, uzstāšanos eh, par bēgļu jautājumiem, un mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar tēvu Bāģio par bēgļiem un migrāciju, un aicinu jūs uzstāties par šiem 20 rīcības elementiem un vēlreiz atvainojos par to, ka esam aizkavējušies um, saskaņā ar mūsu grafiku. Lūdzu, vārds jums. Vispirms vēlos pateikties par uh, laipno uzaicinājumu uzstāties un uh, iepazīstināt jūs ar uh, 20 uh, rīcības punktiem migrantu un bēgļu uh, vajadzību nodrošināšanai. Apostoliskajā vēstulē pāvests Francisks aicina īstenot integrētu cilvēces attīstību miera un taisnīguma padome norādīja, ka ir jāiesaist arī veselības aprūpes darbinieki, ir nepieciešami īpaši instrumenti, lai uh, veicinātu cilvēku attīstību. Bet mēs piedzīvojam arī to, ka uh, militāri konflikti un dabas katastrofas ir radījušas ārkārtas situāciju migrācijas jomā un ir jāveic atbilstoši pasākumi. Šis jautājums ir uh, sarežģīts un bēgļu krīze pasaules mērogā ir steidzami jārisina. Šajos apstākļos ļoti svarīga ir arī baznīcas loma, lai sniegtu atbalstu šiem cilvēkiem, un mums ir jāuzklausa svētā tēvā padoms domājot par uh, to, kā var atbalstīt bēgļus un migrantus. Uh, ir ļoti svarīgs uzdevums uh, baznīcai sniegt atbalstu tiem, kuri cieš cilvēkiem grūtā situācijā, bēdos, bēdās, un tas ir jādara vietējā, reģionālā, nacionālā, starptautiskā līmenī, tīpaši tiem, kuri, kuriem nav uh, pavadoņu šajā bēgšanas procesā, cilvēkiem, kas ir spiesti bēgt un meklēt patvērumu šie cilvēki atrodas ļoti grūtā situācijā. Tagad mēs piedzīvojam lielāko bēgļu plūsmu cilvēces aktīvajā atmiņā, un starptautiskai sabiedrībai ir jārīkojas ļoti lieli skaits cilvēku ir spiesti pamest cimtās mājas ģimenes, bēgot no vardarbības un vajāšanas, tāpat arī dabas katastrofu dēļ. Mums ir jāsaprot, ka migrācija ir cilvēces reakcija uz krīzi. Un jāatzīst cilvēku vēlme būt laimīgiem un meklēt labāku dzīvi. Eh, šeit ir gan materiāla, gan garīga dimensija šim jautājumam. Arī cilvēki pasaulē reaģē atšķirīgā veidā uz šo situāciju. Baznīca uh, cenšas rast atbilstošu kopīgu risinājumu, sadarbojoties ar starptautisko uh, sabiedrību, lai aizsargātu cilvēku uh, cieņu un uh, integritāti uh, attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ir spiesti doties bēgļu gaitās. Anno strādā pie starptautiskas vienošanās par uh, legālu, drošu migrāciju. Tas ir veids, kā īstenot starptautisko sadarbību un pārdalīt atbildību baznīca arī iesaistās šai darbā, balstoties uz uh, savu pieredzi. Tā skaitā sniedzot padomus, organizējot konferences. Mēs esam apstiprinājuši 20 rīcības punktus. Pāvests pats tos ir apstiprinājis, balstoties uz uh, labāko pieredzi uh, un katoļu baznīcas gūto pieredzi darbā ar bēgļiem un migrantiem. Baznīca necenšas iejaukties migrācijas jautājumu risināšanā, bet gan pievēršas praktiskiem pasākumiem un ir runa par tiem instrumentiem, ko uh, baznīca var izmantot dialogā ar valstu valdībām, strādājot pie šīs starptautiskās vienošanās par migrāciju. ir pamatvārdi uh, - uzņemiet, atbalstiet, uh, integrējiet. Katrs no šiem uh, vārdiem atspoguļojas virknē pasākumu, kas ir vērsti uz uh, Uh, mērķa sasniegšanu, veidot kopīgu māju, kas uh, ir uh, inkluzīva visiem. Un uh, šeit ir runa par uh, ieteikumiem pa, uh, lēmumu pieņēmējiem un arī visiem tiem, kuri strādā ar pārvietotām personām, bēgļiem, migrantiem, patvēruma meklētājiem. Šeit uh, ir runa par jau sakta veida plūsmām, un uh, šeit ir iesaistīti dažādi elementi un pārstāvēt dažādi cilvēki. Un mums ir jānodrošina, lai uh, starptautiska līmeņa vienošanās reāli ietekmētu cilvēku dzīvi, ir jāizvirza mērķi, uz ko mēs tiecamies, un tāpat ir jāizvērtē sasniegtais progress. Mēs uh, ceram, ka tiks uh, līdz 2018. gada beigām panākt globālu vienošanās par bēgļiem un migrantiem. Uh, baznīca vēlas cieši sadarboties ar startautisko sabiedrību šais jautājumos. Pirms es neiedziļināšos visos sīkumos runājot par šiem 20 rīcības punktiem, bet uh, gribu pieminēt arī Eiropas Savienības veiktos pasākumus, par ko mēs diskutējām sagatavošanās sanāksmēs. Jūs noteikti esat jau varējuši iepazīties ar šo dokumentu, un jūs redzat sasauces starp abām nostājām. Legāli, pirmkārt, legāli droši uh, ieceļošanas uh, veidi migrantiem, uh, ņemot vērā katras iesaistītās valsts likumdošanu. Tāpat ir jāiz, jānovērš tas, ka tiktu masveidā izraidītas personas, ir jāgarantē personu drošība un nevar veikt kaut kādu kolektīvu situācijas izvērtējumu par um, attiecīgām valstīm. Tāpat jānodrošina arī bēgļu izmitināšana, izmantojot humanitārās vai mācekļu vīzas, jāizveido humanitārie koridori visneaizsargātākajām uh, grupām. Tāpat ir jāizveido īpašas programmas bēgļu uzņemšanai, jāizsniedz vīzas ģimenes uh, apvienošanās nodrošināšanai. Um, attiecībā arī uz uh, šo personu vecākiem. Ir cieši jāsadarbojas ar valstīm, kuras uh, atrodas konfliktu zonu pierobežā ir jādomā par uh, bēgļu, migrantu un citu personu drošību, kas iebrauc attiecīgo valstu teritorijā. Ir jānodrošina visiem bēgļiem, migrantiem, patvēru meklētājiem piekļuvu pamatā pakalpojumiem. Uh, cilvēki, kuri bēg no kara un apspiestības, nedrīkst uh, tikt ievietoti apcietinājumā. Mums ir jārespektē bēgļu un migrantu tiesības. Baznīcas vēstījums par migrantiem visu centrā novieto cilvēku tiesības uz dzīvību ir pamattiesības. un to nevar vienkārši sasaistīt ar attiecīgās personas migrācijas statusu. Migrantiem ir jāsniedz uh, droša un uzticama informācija jau izceļošanas brīdī ir jāizveido īpaši biroji, kas sniedz atbalstu diasporai. Uh, Uh, uzņemošajās valstīs migranti ir jāaizsargā pret eksploatāciju, ir jāaizliedz darba devējiem atņemt migrantu dokumenti, un uh, visiem migrantiem ir jānodrošina tiesības uh, strādāt neatkarīgi no viņu statusa ir jānodrošina arī tas, ka vismaz reiz mēnesī tiek izmaksāta minimālā alga migrantiem un bēgļiem ir jādod iespēja izmantot savas iemaņas un prasmes, lai uh, nodrošinātu savu labklājību un celtu arī uzņēmušās kopienas labklājību. Ir jānodrošina pārvietošanās brīvību uzņemošajā valsti, jānodrošina pašvaldību iesaiste ja migrantu uh, un patvēro meklētāju uzņemšanā jāveic integrācija sabiedrībā tiem, kuri vēlas strādāt. Un tāpat ir nepieciešami īpaši atbalsta pasākumi eh, nepavadītajiem, eh, nepilngadīgajiem, uh, un jānodrošina bērna tiesību konvencijas ievērošana. Tas nozīmē, ka ir jāpiedāvā alternatīvi risinājumi šiem nepilngadīgajiem, eh, ievietojot uz laiku aprūpes iestādēs vai alternatīvos uzņemšanas centros. Valstis jāaicina ievērot bērna tiesības attiecībā uz bērniem un, eh, es atvainojos, migrantiem un bēgļiem. Un, eh, kad šie eh, nepilngadīgie kļūst pilngadīgi, tos nedrīkst vienkārši pasludināt par nelegālām personām. Ir jānodrošina arī piekļuvē pamata un vidēja izglītībai, neatkarīgi no migrācijas statusa. Uh, tāpat eh, nodrošinot tādas pašas tiesības kā citiem eh, šīs valsts eh, pilsoņiem. Tāpat ir jānodrošina sociālā aprūpe, veselības aprūpe, piekļuve pensiju sistēmai. Un atgriežoties izcelsmes valstī, ir jānodrošina arī izmaksas no šiem fondiem, uh, Tāpat nedrīkst pieļaut uh, apatrīdu rašanos. Uh, bērnam piedzimstot ir jāievēro bērna tiesību konvencija, pilnībā jāievēro migrantu un bēgļu, bēgļu tiesības, jānodrošina šo cilvēku attīstība līdz tekus uh, kopienām, kas viņus uzņēma, ir nepieciešami nacionālie attīstības plāni. Baznīca uzskata, ka valsts valstīm ir jāturpina attīstīt migrantu un bēgļu prasmes, jānodrošina piekļuves mācekļa vietām, jānodrošina izglītības iespējas uh, uz tādiem pašiem pamatiem, kā attiecīgās valsts pilsoņiem. Tāpat jāatzīst ārzemēs iegūtā kvalifikācija jānodrošina uh, migrantu un bēgļu integrācija sabiedrībā un darba tirgu, jāgarantē pārvietošanās tiesības un uh, brīvība izvēlēties savu dzīves vietu. Tāpat jānodrošina vietējās valodas apguves iespējas un iespējas apgūt arī uh, tradīcijas un pārāšas un jānodrošina izglītība arī uh, arī eh, viņu dzimtajā valodā tādas pašas tiesības jānodrošina arī eh, ģimenes locekļiem. Ģimenes locekļiem jādod iespēja strādāt, jānodrošina eh, ģimeņu iespēja apvienoties. Tāpat uh, Nedrīkst uh, pieļaut, ka bērnu darbs liedz viņiem iespējas uh, iegūt izglītību. Migrantiem patvērumu meklētājiem jānodrošina uh, arī tāda paša um, um, aprūpe uh, invaliditātes gadījumā, kā attiecīgās valsts pilsoņiem. Mēs aicinām valstis palielināt attīstības palīdzību tām valstīm, kuras uzņem lielu skaitu bēgļu un migrantu no konfliktu zonām. Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem ir jānodrošina atbalsts neatkarīgi no viņu migrācijas statusa, iespējas iegūt izglītību valstī, kurā viņi ieceļo un tāpat uh, ir jāsniedz atbalsts arī ģimenēm, kuras atrodas grūtā situācijā, jānodrošina reliģiskā brīvība visiem migrantiem, bēgļiem, patvērumu meklētājiem neatkarīgi no viņu migrācijas status, tāpat ir cilvēki jāintegrē, jānodrošina. Um, bēgļu un migrantu aktīvāka līdzdalība sabiedrības dzīvē. Uh, jo tā ir iespēja visiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ieceļotājiem attīstīties. Protams, abām pusēm ir vienai otru jāpieņem, un tas viss veicina mūsu sabiedrības attīstību baznīca uzstāj uz to, ka valstīm integrācija ir jāuztver kā divvirzienu process, kā abas puses atzīst otras puses kultūras vērtības, jāpiešķir uh, uh, pilsonība visiem, kas ir dzimuši attiecīgā valstī, un ieceļotājiem ātri jāpiešķir pilsonība. Uh, un nedrīkst izmantot ekonomiskus kritērijus um, izvērtēšanas procesā. Mēs uzskatām, ka ir jāīsteno pozitīvs diskurss attiecībā uz bēgļiem, patvēru meklētājiem, migrantiem. Ir jāīsteno pozitīvās pieredzes apmaiņas starp dažādām valstīm un publiski paziņojumi jāsniedz bēgļu migrantu vairākumam saprotamā valodā. Valstis tiek aicinātas atbalstīt cilvēkus, kuri uh, ir iesaistījušies atgriešanās programmās, atgriežoties izcelsmes valstī, šeit būtu nepieciešams papildus finansējums šo valstu infrastruktūrai. Tāpat jāatzīst arī kvalifikācija un prasmes, kas iegūtas ārvalstīs, lai tās tiktu atzītas arī izcelsmes valstīs. Testo completo di questi 20 punti. Tagad nākamā prezentācija mums ir bijusi iespēja konsultēties ar uh, vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm. Uh, šis teksts ir iztulkots uh, un dažādās valodās iesniegts komitejas sekretariātam Pāģa kungs, uh, negribu jūs steidzināt, bet uh, saprotu, jūs saprotat, ka mūsu laiks ir ierobežots. Mēs ļoti pateicamies jums par šo prezentāciju. Un uh, šo svētā krēsla migrantu un bēgļu nodaļu ir izveidojis pāvests Francisks balstoties uz to, kā baznīca ir iesaistīsies arī politiski šo jautājumu risināšanā. Es gribu pieminēt arī tēvu Fernandesu, kurš uh, atrodas šeit, un uh, Nunciju, kurš uh, ir šai zālē. So, um, just to mention these things, because this is not suddenly you've just heard. Nu, es gribu tikai minēt, eh, pastāstīt par eh, priekšvēsturi, jo nav jau tā, ka jūs esat tā pēkšņi šeit ieradušies, ne jums ir eh, ilgstoša pieredze integrācijas procesos. Un tagad es vēlos tieši uzreiz dot vārdu mūsu deputātiem, kuriem noteikti ir jautājumi, ko viņi vēlas jums uzdot. Vispirms Kēngas kundze. Eh, Grācie, Klauda. Jā, paldies, Klauda. Tā vietā, lai uzdotu jums jautājumus, es vēlējos izteikt komentārus par to, cik līdzīgs ir darbs, kur jūs tikko prezentējāt mums un mūsu pašu politiskie priekšlikumi. Es domāju, ka šis darbs noderēs arī mums. Es vēlētos atgriezties 13. gadā, kad situācija sāka mainīties nedaudz, pateicoties pāvesta Franciska rīcībai. 13. gadā viņš devās uz Lampedūzu un meta ziedus jūrā, lai atgādinātu visiem, ka mēs runājam par cilvēkiem, ka imigranti ir cilvēki. Līdz tam brīdim nelegālie imigranti bija kāda fantasmagoriskas personas vai tēli, nevis uh, reāli cilvēki mūsu apziņā. Tad, kad pāvests Francisks, kad viņš kļuva par pāvestu, viņš sāka vadīt mūsu nostāju, un tas bija laiks, kad Itālija apstiprināja Mare Nostrum programmu lielākā Eiropas Savienības humanitārā iniciatīva šajā jomā, kur tika izglābti vairāk kā 150 tūkstoši cilvēki. Mēs nu nobalsojam par rezolūciju, kurā prasām visaptarošu pieeju vidusjūras maršrutiem. Man prieks redzēt, ka jūsu dokuments tiek ņemts vērā. Un tur ir iestrādāts idejas, kas var tikt īstenotas juridiski, balstoties starptautiskām tiesībām. Līdz ar to tas ir ļoti tāredzīgs dokuments, ļoti mūsdienīgs dokuments. Tur izrādīta cieņa cilvēka dzīvībai, cilvēka tiesībām. Ir pāris detaļas, kuras vēlos izcelt. Jūs norādījāt, ka ir jāveicina uzņemšana. Uzņemt, veicināt, integrēt. Tā jūs sacījāt. cilvēku dzīvības jautājumam ir vienmēr jābūt svarīgākam par nacionālas drošības jautājumu. Un migrācijas jomā tam ir jābūt primāriem. Diaspora. Diaspora ir kaut kas tāds, ko daudz dalību valsts atzīst, bet daudzās dalību valstīs. Parlaments šo vārdu iekļauj dokumentā par to, kā stiprināt Eiropas Savienības un Āfrikas partnerību. Tas ir svarīgs solis atzīt to, cik būtisks ir diasporas. Un arī pilsonības jautājumā daudz kas darāms ir manai valstī, Itālijai, bet arī daudzām citām dalību valstīm. Ideja ir tāda, ka mums ir jāpiešķir pilsonība tiem bērniem, kas ir dzimuši Eiropas Savienībā. Es vēlos izteikt eh, atzinību jums par jūsu darbu tieši pilsonības jautājumā. Šis ļoti tālredzīgs dokuments, kā jau norādīju, un augstu vērtēju to, ka Katoļu baznīca 17. punktā norāda, ka ir jāgarantē reliģiskā brīvība. visiem migrantiem, bēgļiem un patvēru meklētājiem ir jānodrošina reliģiskā brīvība, neatkarīgi no viņa migrācijas status. Jūs neprasat katoļu ticības tiesību ievērošanu, bet gan prasat reliģisko brīvību. Paldies jums par to, mēs augstu vērtējam šo dokumentu. Paldies! Barbara Spinelli. Jā, paldies. Arī es vēlos pateikties tēvam Badžio par šo rīcības plānu. Vēlētos pateikties arī pāvestam, kurš iedvesmoja šo plānu. šeit parādās eh, tas, cik līdzīgs uh, Eh, ir tās vajadzības, kas ir bēgļiem migrantiem. Ģimenes atkal apvienošanās nepieciešamība. un eh, stingrā kritika, kas ir vērsta pret sarakstiem ar drošām valstīm. Jūs runājat par to, ka tiesības ir jāievara neatkarīgi no migrācijas statusa konkrētai personai. Man ir vairāk jautājumi attiecībā uz vairākiem punktiem šajā plānā. Pirmais jautājums. Šeit plānā ir izteikts eh, uzaicinājums biskupu konferencei nodot šo plānu tālāk valdībai, viņu valstīs atbildīgiem ministriem. Mans jautājums ir šāds kas notiek bīskapu konferencēs Eiropas Savienībā. Dažās valstīs, valstīs kā Ungārija, Polija, tur nostāja ir diezgan negatīva. Kāda ir situācija bīskapu konferences šajās valstīs? Otrs jautājums. Tas attiecas uz tiesībām. Plānā sacīts, ka migrācijai ir jābūt sakārtotam procesam, kas balstās uz katras iesaistītās valsts likumdošanu. Man šeit īpaši iekrita acīs, ka nav atsauces uz starptautiskām tiesībām un starptautiskajām konvencijām. Nu, jā, jūs pievinat eh, konvenciju par bērnu tiesībām, uh, bet vajadzētu atsaukties uz tiesībām, kas, manuprāt, ir pamatā visam. Šeit nav runa tikai par bēgšanu no kara vai diktatūras, bet runa par tiesībām doties prom no jebkuras valsts, tā skaitā paša valsts, kā to paredz universālā cilvēktiesība deklarācija. Jebkurai personai ir šādas tiesības. Ne tikai gadījumos, kad viņi saskars ar kāru un apspiešanu. Un pēdējais, eh, ko vēlos sacīt par jūsu plānu, runājot par personīgās drošības vērtību. Jūs sakat, ka ir jābūt pareizam līdzsvaram starp personīgo drošību, un es pievienotu personīgo cieņu, un bažām saistībā ar nacionālo drošību. Tas ir ļoti delikāts jautājums. Un, manuprāt, ir nepieciešams šeit veikt atsauci uz startautiskajām tiesībām. Tās ir ļoti precīzas saistībā ar līdzsvaru, kas ir jāatrod starp šīm divām lietām. Tāpēc ir jābūt ļoti piesardzīgam šajā jomā. Paldies, kolēģi! Pēc, šīs, pēc šī punkta mums vēl ir paredzēts punkts par uh, jautājumiem, kas skatāmies slēgtām durvīm, tāpēc es aicinu kolēģis izteikties ļoti īsi. Intvelds kundze un Zipels kundze vēl ir sarakstā. Vai es varētu īsi lakoniski izteikties? Sofija, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, es centīšos izteikties īsi. Arī es vēlētos pateikties Badžio kungam par viņu prezentāciju. Tas nav bieži gadījums, kad es atzinīgi izsakos par katoļu baznīcu, man kolēģi to zina, bet šajā gadījumā es augsti vērtēju nostāju, ko ir pieņēmusi baznīca un pāvests. Un, manuprāt, šajā 20 eh, punktu rīcības plānā daudzas lietas ir identiskas vai ļoti līdzīgas Eiropas parlamenta nostājai un manas uh, liberālās partijas, manas pašas nostājai. Tā kā vērtības nav uh, monopols vienai grupai vai citai, bet dažkārt tas ir kopīgs daudziem. Tādēļ es atzinīgi vērtēju šo un cerams mēs kopīgiem spēkiem daudz panāksim. Tomēr viens no lielākajiem šķēršļiem šo 20 punktu īstenošanai ir politiķi un politika. Daļa no politiķiem, kas traucē rezultātu sasniegšanu, ir tie politiķi, kas paši ir katoļi un kristīgie demokrāti. Daži no viņiem ir pat, e, kā lai saka, visspēcīgākie pretinieki humānai bēgļu politikai. Un es runāju par Austriju, Ungāriju, Poliju, Bavāriju, šiem kristīgajiem demokrātu līderiem. Un vēlētos noskaidrot, ko jūs darat, lai īstenotu savu ietekmi uz šiem politiskiem līderiem, jo viņi acīm redzam cenšas iegūt labējo ekstrēmistu balsis un eh, tīri priekšvēlēšanu kontekstā cenšas iegūt viņu balsis. Jā, nu, man likās, ka es tomēr drīkst izteikt savu viedokli. Tas varbūt nav īsti saistīts ar 20 punktu rīcības plānu, bet tas ir kaut kas tāds, kas parāda, kāda ir kļuvusi nostāja pirmais vīnē dzimušais uh, jaundzimušais šī gada 1. janvāri, maza meitenīte Asela, es ceru, ka es pareizi izrunāju viņas vārdu, e, musulmaņu vecākiem piedzim šis bērns, un viņas piedzimšana saskārās ne tikai ar apsveikumiem, bet veselu vilni rasistisku naida izpausme pret jaundzimušu bērnu. Man prieks, ka pāvis izteicās pret šādu fenomenu, tā bija pareizā rīcība, un viņam vajadzētu arī izmantot šo savu ietekmi, lai atgādinātu dažiem politiskiem līderiem, ne tikai kristīgajiem demokrātiem, par vērtībām, pie kurām viņi it kā pieturas, jo tas ir vienīgais veids, kā sasniegt šos 20 punktus eh, jūsu rīcības plānā, kurus es varu pilnībā atbalstīt. Paldies, un Birgita noslēgumā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es pat varu izteikties vēl īsāk. Uh, jo Sofijas minētais ir eh, tieši tas, ko es vienmēr esmu vēlējusies sacīt. Daudzi no katoļu valstīm, kristīgajām valstīm eh, reģionā noraida jebkādu solidaritāti. Pieminēšu divas. Ungārijā ir 3,8 miljoni katoļu, Polijā 9 no 10 iedzīvotājiem identificē sevi kā katoļus. Un nav runa par to, ka viņi nevēlas bēgļus. Viņi noliedz jebkādu atbildību par Eiropas pārmitināšanas procesu, noliedz stratēģiju integrācijai, dažas, dažos nometnēs apstākļi pat neatbilst cilvēktiesību standartiem. Viņi vēlas veidot aizvien augstākus žogus, jo nevēlas uzņemt pat vienu bēgli ir jauki, ka mums ir vienota nostāja, un tad, kad es tiekos ar katoļu baznīcas pārstāvjiem, mēs konstatējam, ka mums ir vienots viedoklis, un tas ir labi. Bet mans jautājums ir jums, ko jūs darat un ko jūs varat darīt, lai mainītu nostāju šajā reģionā, konkrētajās valstīs, un ko varat darīt eh, kopā ar kopienām šajās valstīs, vai ir vispār kas tāds, ko jūs varat darīt, lai atbalstītu tās kopienas, kas pastāv arī valstīs kā Polija, kuras vēlas uzņemt un integrēt bēgļus, bet viņu rīcībā nav resursi, kas ļautu to darīt. Vai ir kaut kas tāds, ko jūs varat, vēlaties darīt, vai ir kaut kas tāds, ko jūs jau darat, un vai ir kaut kas tāds, ko mēs varētu darīt kopā, lai panāktu progresu? Paldies! Ļoti labs jautājums pēc diskusijām ar tēvu Badžiju es jau zinu, eh, kas ir tās praktiskās lietas, ko viņš dara. Lūdzu, došu jums tagad laiku atbildēt uz šiem jautājumiem. Jā, paldies. Vispirms vēlos pateikties jums par uzdotajiem jautājumiem. Centīšos atbildēt tajās valodās, kā šie jautājumi tika uzdoti. Vispirms paldies Kiengas kundzei, paldies par postu atbalstu, Jūs jau ieskicējāt būtiskākos punktus. Paldies Spinelī kundzei. Mēs esam viensprāts par paustajām vajadzībām, par to, cik sensitīvs ir šis jautājums ar drošo valstu sarakstu. Mums, protams, ka katrā gadījumā ir jāņem vērā individuālās situācijas, kas saistīts ar bīskapu konferenci. Nu, tur ir izteikts uzaicinājums viņiem rīkoties, censties sazināties ar valdību pārstāvjiem, kas atbild par procesu saistībā ar globālo paktu migrācijas jomā. Un mēs, protams, atbalstīsim individuālās bīskapu konferences šajos procesos. Esam saņēmuši pozitīvu atbildi. Mums ir bijušas aptuveni 40 sanāksmes, e, tikšanās reizes starp bīskapu konferencēm un valdībām. Daudz no tām ir bijušas, lai e, vienotos par pašreizējo situāciju. Un kas attiecas uz sadarbību ar starptautisko kopienu un atsaucēm uz starptautiskajām tiesībām, Kā jau es norādīju, šeit ir atsauce uz konvenciju par bērnu tiesībām, bet daudziem punktiem, protams, jūs atradīsiet to, ka starptautiskās darba organizācijas konvencijas ir piemērojams un arī citas saistībā ar diskriminācijas jautājumiem, ksenofobiju. Uh, Un ir arī atsevišķi konvencijas tieši par migrāciju, un, un tās arī būtu piemērojami šajā situācijā. Tiesības uz emigrāciju. Nu, tās varētu tikt aprakstīts kā simetrisks tiesības. Jā, ir tiesības cilvēkam doties par, prom no savas valsts, bet nav e, tā simetriskas tiesības, kas būtu personai ierasties citā valstī par to tiek diskutēts, respektīvi, cik lielā mērā tiesības uz pašu realizāciju un savas ģimenes realizāciju būtu tiesības lemt, kur eh, turpmāk šai ģimenei dzīvot. Un tas tāds eh, jautājums vēl. Man ir savu personīgie viedokļi šajā jautājumā, bet es domāju, ka tā ir daļa no tādas lielāka skatījuma uz globālo atbildību, par kur runāja arī pāvests. Cilvēkiem ir jābūt tiesības realizēt sevi, savu ģimeni, jebkurā pasaules daļā. Mums ir jādomā par to, kā rīkoties. Daudzas valstīs nepieciešamie priekšnosacījumi vienkārši nepastāv. jā, tik tiešām mūsu nostāja un tā, ko paši daudz starptautiskās institūcijas lielā mērā sakrīt. Ir tiešām situācijas, ka cilvēkiem nav valsts piedarības, viņi ir bezvalstnieki. Valsts, mūsuprāt, ir personu kolektīvs, un bez šīm personām valstis pārstāja eksistēt. Tā kā, protams, personīgā drošība, tur ir jāatrod līdzsvars ar nacionālo drošību, bet pāvesta nostāja, kas tiks apstiprināta vēlreiz personīgā deklarācijā, ir tas, ka personīgai drošībai ir tomēr jāņem virsroka pār nacionālā drošības jautājumiem. Tad jautājums, ko mēs varam darīt saistībā ar piedarīgajiem katoļu baznīcai dažādās valstīs. Daži no viņiem ir politiķi, citi ir vienkārši strādājošie. Un tūkstošiem no viņiem ir tiešā veidā iesaistījušies, aizsargājot eh, migrantu un bēgļus aizsargāt viņu tiesības, uzņemot viņus. Tas ir aktuāli ne tikai Eiropā, bet arī citur pasaulē. Un katra baznīca ļoti konsekventi rīkojusies. Mēs cenšamies rīkoties, darīt, ko vien varam, cenšoties integrēt miljoniem bēgļu un investējam milzīgas līdzekļus, pateicoties tiem, kas ziedo, kas uzticas. Mēs esam atraduši daudz partnerus, tā skaitā citās baznīcās, konfesijās, un mēs pievienojamies viņiem, strādājot kopīgi, un tieši šai dialoga, par kur Kjēngs kundze runāja, šis eh, starp ticību dialogs mums ir ļoti svarīgs. Katram ir tiesības uz savu viedokli, un lai mainītu cilvēka viedokli, mums ir jādod viņam iemesls. Līdz ar to katoļu politiķi, kristīgie politiķi, viņiem arī ir tiesības uz saviem viedokļiem. Pāvests par šiem principiem ir daudz izteicies, tīpaši 17. gadā, un mēs turpinam izteikties arī 2018. gadā par šiem principiem. Uh, un par to, ko mēs prasam no katoļiem, tā skaitā katoļu politiķiem, kristīgiem politiķiem. Mums ir jāpanāk tāda vienprātība. Un tas ir viens no visgrūtākajiem uzdevumiem, tad, kad dzīvojat kādā konkrētā situācijā. Un jums jātiek eh, galā ar cilvēku bailēm. Uh, bailes ir īstas. Varbūt iemesls šīm bailēm nav īsts, bet bailes ir īstas. Un pie tā mums ir jāstrādā. Mēs visās valstīs cenšamies darīt visu iespējamo. Esam daudz ko īstenojuši visās Eiropas valstīs, ne tikai dažās. Es varētu minēt tūkstošiem labo piemēru. Es teiktu, ka mums ir jāpārvar bailes, jāstrādā pie baiļu pārvarēšanas. Un šo darbu mēs varam veikt kopā. Tas, ko es sacīju iepriekš par stāsta mainīšanu, stāstījumu mainīšanu, nu, nav iespējams iet katru dienu sabiedrībā lasot negatīvu ziņas par migrantiem, bēgļiem. Izskatās, ka šīs e, negatīvais stāstījums palielina cilvēku bailes un neļauj saredzēt iespējas, kas aiz tās lēpjas. Mums ir jāsaprot, kāds ir potenciāls kultūras apmaiņām, iespējai kopīgi augt un skatīties uz cilvēci kopumā, vai nu mēs augam kopā, vai neaugam vispār. Tā kā mums jā, jāsaglabā šī kopaina mūsu prātā tas, ko sacīja pāvests parlamentam Eiropas Savienībai, sakot, ka Eiropas Savienībai ir liela atbildība šajā jautājumā. Cilvēka cieņa ir tā, kas ir jāņem vērā. Tam ir jābūt reāli sasniedzamam ikvienam. Un tā nav misija, kas būtu tikai misija katoļu baznīcai, tā ir Eiropas misija. Un tāpēc mēs arī pieņēmām uzaicinājumu ierasties un sākt no šī punkta, veidot ciešākas saiknes kopējai sadarbībai. Paldies par jautājumiem. Jebkuru ierosinājumi, kas jums ir mums, es atstāšu savus kontaktu detaļas. Esam gatavi sniegt eh, mūsu rīcībā esošos datus. Es saprotu, ka jums laiks šobrīd jau beidzies. Paldies! Jā, es eh, esmu pārliecināts, ka deputāti vēlētos jums pateikties par atklātu, godīgu diskusiju. Paldies jums par atklātību, arī sniedzot atbildes. Kolēģi, baznīcas eh, fokus, šī koncentrēšanās bija uz ANO uh, globālo paktu. Par to mēs vēl runāsim vismaz divās atsevišķās sanāksmēs, vēl arī februārī. Būs arī kopīga uzklausīšana ar budžeta komiteju un citiem. Un diskusijās ar tēvu Baģio mēs atcerējamies to, ka katoļu baznīca un citas reliģiskās kopienas ir viens no lielākajiem dalībniekiem integrācijas procesā Mums ir jāapzinās arī šī praktiskā loma, kas viņi, viņiem ir lielākajā daļā mūsu dalību valstu. Tas nav tikai tāds politisks, bet arī budžeta un, un praktisks e, jautājums, kas ir jāatceras. Paldies e, tēvam Badžio, tēvam Fernandesam. Ar nepacietību gaidām iespēju tālāk sadarboties ar jums nākotnē un nododiet manus sveicienus e, pāvestam. Paldies kolēģiem par debatēm un ceru jūs ieraudzīt šeit atkal pavisam drīz. Colleagues, um, we're going into uh, in camera. Kolēģi, tēt mums sāksies uh, sanāksmē aiz uh, slēgtām durvīm. With apologies to um, everyone that was waiting for. Es atvainojos uh, visiem ka mēs sāksim ar novēlošanos, bija paredzēt šo punktu skatīt 17.45. Eh,